Good afternoon, colleagues. We begin with... Labdien, kolēģi. Sāksim. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Un es eh, gribētu jums eh, ieteikt šādas izmaiņas eh, darba kārtības projektā, proti sestais punkts, kur ir paredzēts prezentēt Schengen zonas ziņojumu. Karlos Koeļo vēlas atlikt uz 8. mārta Lībes komitejas senāksmi. Ja jūs varat akceptēt šīs izmaiņas, tad šī darba kārtība ir pieņemta. Mums nebūs pieejams viedokojums horvātu un gēlu valodās. 26. februārī komisija pieņēma jaunu deleģēto aktu. Tas attiecās uz uh, narkotiku prekursoru iekļaušanu sarakstā. Jūs saņēmāt šo dokumentu ar uh, Lībē mm, vēstījumu 2. martā. Lībē deputāti var iesniegt iebildumus parastajā kārtībā. 28. februārī Eiropas parlaments saņēma komisijas īstenošanas lēmumu, kur ir noteikti specifikācijas attiecībā uz centrālajiem piekļuves punktiem iebraukšanas izbraukšanas sistēmā, kā arī par tehnisko risinājumu, lai vāktu datus dalību valstīs statistikas veidošanai attiecībā uz EES sistēmas datiem tiesība aizsardzības nolūkos. Uh, E, arī šīs akts tiek iekļauts 2. mārta Lībe komitejas vēstīs. Tāpat arī deputāti var iesniegt iebildumus, un, ja jums šādi iebildumi ir, informējiet Lībes sekretariātu līdz 16. martam. Tagad protokola apstiprināšana. Protokoli tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja netiks iesniegti iebildumi. Tas ir par 15. jūnijas sanāksmi. Uh, Tagad ķersimies klāt ceturtiem darba kārtības punktam. Tas ir viens no mūsu svarīgākajiem šī vakara punktiem un sveicu mūsu vidū Inesijā Jelu Sēnderi. Mums ir paredzētas kopīgas debates. Viņa vada Eiropas parlamentā Magrebas delegāciju. Tāpat arī viņa ir ārlietu komitejas vicepriekšēdētāja. Un tāpat arī Kusu Permojs, kurš arī ir ārlietu komitejas vicepriekšēdātājs, sirsnīgi sveicam viņus mūsu sanāksmē. Kolēģi, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mēs runāsim par pašreizējo situāciju Lībijā. Priecājos, ka varam apspriesties kopā. Šis temats mums ir ļoti būtisks. Mēs nesen ieteicām organizēt delegācijas vizīti uz šo reģionu. Diemžēl mums neizdevās to īstenot, un tāpēc es esmu priecīgs, ka mums ir paredzēta šī īsā prezentācija. Tāpat arī eh, šodien mēs uzklausīsim Eiropas ārējās darbības dienestu. Bez liekas kavēšanās es došu vārdu Senders kundzei, Pēc tam izteiksies Pērmoja kungs. Viņi mums īsi izklāstīs eh, šo tēmatu, un tad sāksim debates. Mani tikko informēja, kā Pērmoja kungs runās pirmais. Lūdzu, Pērmoja kungs, no FED komitejas, jums vārds. Es runāšu spāniski. Lās paldies par eh, mums doto iespēju. Liels paldies, ka norganizējāt šīs debates ar ANO bēgļu komisariātu. Mēs a, varam apspriesties līdz ar to par bēgļu situāciju ne tikai Lībijā. Šādas a, kopīgas darba grupas izveidi, kur sadarbojas Eiropas a, Savienība, ANO un Āfrikas Savienība, bija ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, lai uzlabotu bēgļu situāciju Lībijā. Pēdējos mēnešos esam panākuši progresu. 9000 bēgļu ir atgriezušies izcelsmes valstīs, tāpat arī 1500 bēgļu un patvēru meklētāji ir tikuši evakuēti no Lībijas. Bet vēl ir vieni tūkstošiem bēgļu un patvēru meklētāju, kas dzīvo Lībijā, un daudz no viņiem atrodas ļoti smagā situācijā. Ļoti daudz no viņiem arī um, uzturas aizturēšanas centros tiek izdarīti mēģinājumi nodrošināt viņiem starptautisko aizsardzību, bet šim darbam vajadzētu virzīties uz priekšu. Mums ir jāpanāk labāki rezultāti attiecībā uz bēgu situāciju Lībijā, un, lai to darītu, mums ir jāiegulda vairāk pūliņu, lai rastu ilgtermiņa un ilgspējīgu risinājumu Lībijas krīzē. Mēs atbalstām ANO uzsākto attiecībā uz iekļaujošu politisko procesu, kuru varētu vadīt Lībija un kuru varētu palīdzēt apvienotās nācijas. Mūsu komiteja turpina kontrolēt šo situāciju, un jo īpaši mēs sazināmies arī ar ANO ģenerālsekretāra īpašo sūtni Salamēkungu. Mēs vēlamies virzīt uz priekšu šīs debates arī tālākajās sanāksmēs. Noslēgumā vēlējos norādīt, ka mūsu kolēģis Pancērī no sociāldemokrātu grupas nevar piedalīties šīs dienas sanāksmē. Pirms dažām nedēļām viņš sagatavoja rekomendāciju projektu Lībijai. Tas tika sagatavots padomas un komisijas vajadzībām, un šī balsojums par šo ziņām ir paredzēts 23. Eh, aprīlī. Tāpat arī um, eh, Ailes Senderes eh, kundzei ir kas sakāms par šo jautājumu. Lielas paldies! Lielas paldies uh, vicepriekšādātājiem. Es arī vēlētos uh, apsveikt augsto pārstāvīju mūsu vidū. Priecājos, ka viņš piedalās šajā kopīgajā sanāksmē. Mēs turpināsim ieguldīt visas pūles šī jautājuma risināšanā. Lībija mums ir ļoti nozīmīga valsts. Mēs redzam, ka situācija Lībijā nav uzlabojusies. Mēs labprāt eh, sadarbosimies ar ANO, lai nodrošinātu visaptverošu pieju, kur tiks ņemts vērā viss, kas notiek šajā valstī. Un mēs domāsim arī par to, kā varētu izskatīties šīs valsts nākotne. Mēs nevēlamies eh, izvēlēties sadrumstalotu pieju un skatīt tikai atsevišķas šīs valsts daļas. Mēs vēlamies, lai šī pieeja būtu visaptveroša un nesadalīta. 25. janvārī notika sanāksme. Tajā piedalījās arī Eiropas parlamenta Magrebas delegācija. Mums bija viedokļa apmaiņa ar Pikē kungu, tāpat arī tikāmies arī ar ANO pārstāvjiem. Šajās diskusijās mēs guvām ļoti pozitīvu informāciju. Statistika attiecībā uz iekšēji pārvietotiem cilvēkiem, kas arī ir ļoti smaga problēma, ņemot vērā dažādu NVO un mm, ANO veikto darbu, daudz no šiem cilvēkiem ir sākuši atgriezties savās mājās. Protams, ka vēl ar vienu ir daudz darāmā. Mums ir eh, jānodrošina dažādi profilakses pasākumi, mums ir jādomā arī par palīdzības sniegšanu un cilvēku identifikāciju. Tāpat arī vēlētos norādīt, ka tika organizēta vizīte, un Tripolē notika sanāksmē februārī. Uh, mēs eh, runājām par to, kā mēs varētu stiprināt mūsu sadarbību ar Lībijas varas iestādēm, lai varētu rast arī sinājumus problēmām. Tieši tāpēc mums bija ļoti interesanti uzklausīt Pikē Ekongu un arī Eiropas komisijas pārstāvis, kas mums varēja pastāstīt pār šī brauciena rezultātiem. Tāpat arī priekšādātāja konference ir apstiprinājusi uh, ad hoc delegācijas nosūtīšana uz Lībiju, un tā būtu jāorganizē pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā dažādus um, drošības aspektus. Šo delegāciju vajadzētu vadīt Magrebas starp parlamentārās delegācijas priekšādātājiem un būtu jāiesaist arī um, Lībe, AFET un cilvēktiesību komitejas. Uh, Tātad mums jau ir jāsāk gatavoties šim ļoti svarīgajam braucienam. Tiklīdz mums būs vairāk informācijas, mēs jums to arī sniegsim. Liels paldies jums abiem! Tagad es vēlētos dot vārdu uh, Karmenai Sakere, kas ir uh, Ziemeļa Āfrikas nodaļas vadītāja ANO augstajā bēgļu komisariātā. Viņa mums varēs pastāstīt par ANO darbu Lībijā. Thank you very much. Labdien! Liels paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties. Mums eh, būs eh, iespēja pastāstīt, ko dara ANO beigu komisarāts Lībijā, kādas ir mūsu prioritātes un eh, kādas operācijas esam uzsākuši. Vēlētos vispirms pastāstīt, kādas ir mūsu prioritātes Lībijā. Galvenokārt ir runa par četrām prioritātēm. Mēs vēlamies stiprināt attiecības ar Lībijas varas iestādēm, vēlamies rēģēt uz humanitāro krīzi, kas vēl ar vienu valda valstī. Tāpat arī mēs mēģinām paplašināt mūsu programmas. Šī valsts ir ļoti nestabila. Tā skaitā tas attiecas arī uz grūti pieejamiem reģioniem. Tāpat arī vēlamies nodrošināt, lai ANO beigu komisariāts varētu sniegt palīdzību iekšēji pārvietotiem cilvēkiem. Mums ir uh, jāsniedz atbalsts gan uzņēmē valsts iedzīvotājiem, gan arī iebraucējiem. Mēs vēlamies arī sniegt palīdzību gan bēgļiem, gan arī patvērumu meklētājiem. Īsi pastāstīšu par katru no šiem punktiem, bet ir svarīgi arī norādīt, ka Lībija nav tā vienkāršākā valsts. Drošības apstākļi visu laiku mainās. Neskatoties uz to visu, mēs uh, darbojamies šajā valstī jau kopš 1991. gada, tātad ir gandrīz 30 gadi. Um, kopš 2014. gada jūlija kopā ar pārējo ANO sistēmu mēs darbojamies no Tunisijas. Bet uh, neskatoties uz to, ANO bēgļu komisariāts nekad nav atstājis Lībiju. Mēs vēl ar vienu saglabājam mūsu darbiniekus Tripolē un Bengāziju. Uh, Kopš 2016. gada ANO bēļu komisariātam ir arī starptautiskais personāls, kas regulāri ierodas e, misijās un strādā pie reģistrācijas un identifikācijas e, procesiem attiecībā uz personām, kurām ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Iedzīvotāji, a, e, a, ka ir vajadzīga palīdzība, ir uh, līdz 500 tūkstošiem cilvēku, tos var sadalīt trīs kategorijās, tātad iekšēji pārvietotie personi, personas 680 uh, tūkstoši, tad ir tie, kas ir atgriezušies, tie ir 340 tūkstoši, un tāpat arī mums ir 47 tūkstoši bēgļu un patvērumu meklētāju. Kopš 2016. gada ANO bēgļu komisariāts ir reģistrējis apmēram 10 tūkstošus patvērumu meklētāju, neskatoties uz eh, drošības jeb evakuācijas eh, statusu, kas tika uzspiests visai ANO sistēmai. Mēs eh, Mēs saskaramies ar ierobežojumiem attiecībā uz pilsonībām. ANO bēgļu komisariātam ir tiesības rīkoties tikai attiecībā uz septiņām pilsonībām. Tātad šeit ir ne par Somāliju, Sudānu, Eritreju, Etiopiju, Sīriju, Irāku un Palestīnu. Neizskatoties uz šiem ierobežojumiem, mēs eh, regulāri iesaistāmies sarunās ar Lībijas varas iestādēm, un nesen mums ir bijusi iespēja sākt strādāt arī ar Jemenas un Dienvidsudānas pavalsniekiem. Attiecībā uz iekšēji pārvietotām personām ANO bēļu komisariāts ir uh, strādājis arvien vairāk. Esam palielinājuši savu budžetu, arī teritorijas, kurās darbojamies, un um, tātad arī te ir runa par dažādiem ārkārtas pasākumiem, par tavērgu, un eh, mēs regulāri sniedzam palīdzību apmēram 1200 eh, iekšēji pārvietotiem cilvēkiem, tas ir apmēram 300 vai 400 ģimenes. Šie ir cilvēki, kuri nevar atgriezties eh, savā pilsētā, tāpēc, ka tur notiek kaujas. Viņi atrodas apmēram 50 km no Tavergas. Uh, Mēs eh, sniedzam viņiem palīdzību ar dažādu materiālo palīdzību, teltis, ūdens, eh, zīmes apģērbs. Plānojam 2018. gadā īstenot apmēram 200 eh, ātrās ietekmes projektus, jeb kvips tie nāks par labu gan vietējiem iedzīvotājiem, kas ir iekšēji pārvietoti, gan arī bēgļiem. Šādā veidā mēs varēsim stiprināt šo iedzīvotāju mm, kapacitāti. Attiecībā uz bēgļiem un patvērumu meklētājiem mēs sadarbojamies ar mm, darba grupu uh, no uh, starptautiskās migrācijas organizācijas. Mums ir 12 uh, izejas punkti, un sešos no šiem punktiem mēs strādājam kopā ar starptautisko migrācijas organizāciju. Bez tām sadarbojamies arī ar Lībijas krasta apsārdzi. Tātad te ir runa par kapacitātes veidošanu, identifikāciju un uh, cilvēku reģistrāciju starptautiskai palīdzībai. Runājot par pārējais mehānismu, kas darbojas kopš novembra, vēlējos norādīt, ka kopš pagājušā gada novembra Lielākā daļa lēmumu, ko ir pieņēmušas Lībijas varas iestādes atbrīvot eh, cilvēkus no aizturēšanas, ir bijuši saistīti ar lēmumu tos evakuēt. Tieši tāpēc ANO bēgļu komisariāts ir ieviesis ārkārtas tranzīta mehānismu, kas ļauj um, palīdzēt eh, šiem cilvēkiem, kas tiek atbrīvot no aizturēšanas centriem un kas ļauj viņus pārvietot uz Tunisiņu esam uh, ra, uh, mm, evakuējuši 1334 cilvēkus. Uh, 1020 cilvēki ir nodoti Nigēras valdībai, kas ir bijuši ļoti mm, atvērta un ļoti labprāt sadarbojas ar ANO bēgļu komisariātu. 312 uh, cilvēku ir uh, evakuēti uz Itāliju, kur uh, Itālijas valdība ir uzņēmusies atbildību attiecībā uz uh, viņu aizsardzību un bēgļu status piešķiršanu. Viens no jautājumiem, kam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību, ir ļoti smagie dzīves apstākļi, kas uh, vēl ar bujienu ir konstatējumi aizturēšanas centros. Trūkst uh, sanitārā iekārtojuma, tāpat arī nav privātu telpu padomsniegšanai nav nekāda iespēja nodrošināt konfidencialitāti, organizējot intervijas, bet eh, neskatoties uz to, ANO bēgļu komisariātam ir izdevies identificēt tos cilvēkus, kuriem ir visvairāk vajadzīga palīdzība un kuri ir evakuējami. Attiecībā uz pārmitināšanu ir vajadzīga lielāka starptautiskā solidaritāte un kvotu ievērošana. Mēs mēģinām evakuēt vai arī sadarboties ar Lībijas valdību, ja ir runa par pavisam sensitīviem gadījumiem, bet mums ir jārod risinājumi, un tieši tāpēc mēs esam vienmēr to uzsvēruši. Ir vajadzīgi legāli ceļi un ir vajadzīgas arī pārmitināšanas kvotas. 2017. gada decembrī ANO bēgļu komisariāts um, aicināja nodrošināt 1300 vietu pārmitināšanai. Un tātad te ir runa par uh, cilvēkiem, kurus mēs evakuējam ar ārkārtas tranzītu mehānismu uz Tunisiju. Līdz šīm ANO bēgļu eh, komisarāts ir saņēmis 1200 apstiprinātu vietu. Uh, un 1050 vietas nodrošina Eiropas Savienības valstis, kas, protams, tiek ļoti augsts novērtēts, bet ir vajadzīgs vēl vairāk vietu un vēl vairāk solidaritātes. Ja mēs mēģināsim pārmitināt 5000 eh, līdz 10 000 bēgļu, tad bēgļu komisariāts varēs strādāt pie identifikācijas, bet valstīm tomēr vajadzēs nākt pretī, ja ir runa par šo lietu īstenošanu. Uh, Nigēra līdz šim ir uzņēmusi 1200 cilvēku, taču eh, tikai 25 cilvēki ir eh, aizbraukuši uz Franciju pēc eh, interviju norganizēšanas. Ja cilvēki netiks izvesti no Nigēras, mēs vairs ne, nevarēsim evakuēt cilvēkus no Lībijas. Mēs vēlamies to um, norādīt valdībām, kurām ir jāizrāda solidaritāte bēgļiem. Uh, starptautiskai sabiedrībai vajadzētu uzņemties šo pienākumu. Beigās ļoti svarīgi ir arī norādīt, ka ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt ANO bēgļu komisariātam iespēju sadarboties ne tikai ar šīm septiņām pilsonībām plus divas, bet ar visiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Uh, Starptautiskā migrācijas organizācija strādā pie um, cilvēku evakuācijas no aizturēšanas centriem. Mūs ierobežo šī nosacījuma attiecībā uz konkrētām pilsonībām. Ir cilvēki arī, kas atrodas aizturēšanas centros, bet kuriem ir Kongo, um, Demokrātiskās republikas pilsonība, iespējams, ka viņiem nav vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Nu, ne visiem tiešām šāda aizsardzība ir vajadzīga, tas ir uh, jāakcentē. Mums ir vajadzīgi atbilstoši kontrols mehānismi, lai tie cilvēki, kuri tiktu apdraudēti atgriežoties mājās, netiktu evakuēti. Tad, tad tas būtu viss, un jums ir kādi jautājumi, labprāt arī uz tiem atbildēšu. Liels paldies. Jautājumi varbūt būs vēlāk, bet tagad liels paldies. Mēs arī vēlamies uzklausīt uh, kopējās darba grupas uh, atskaiti, kas apmeklēja uh, Lībiju 22. 23 februārī tā tika izveidota Āfrikas Savienības sanāksmē, lai uh, pētītu situāciju un migrācijas ceļus. Un uh, Pike uh, Kūks no ārējās darbības dienesta un Simons Morģī no uh, Eiropas komisijas uh, ir uh, mūsu viesi. Vispirms vārds komisijas pārstāvim. Paldies! Es gribētu protokolam piezīmēt, ka e, kolēģi no bēgļu, augstā bēgļu komisariāta stāstīja par projektiem, bet tie ir finansēti no Eiropas Savienības e, līdzekļiem, un to es vēlējos uzsvērt, jo rodas uh, iespējas, ka Eiropas Savienība veic tikai tādus represīvākus pasākumus, bet uh, mazāk tiek runāts par aizsardzību un tās no finansējuma, ko mēs nodrošinam. Un tagad par šo uh, braucienu 20. 1. Uh, un 3. februārī, tātad mēs bijām gan Tunisijā, gan Tripolē kopā ar Āfrikas um, uh, Savienības sociālo uh, tiesību komisāru un um, ANO bēgļu komisariātu un arī kolēģiem no ārliet, ārējās darbības dienesta. Uh, Šis bija pirmais augsta līmeņa brauciens uz Lībiju pēc ilgāka laika, un mēs varējām turpināt to darbu, kas uzsākts ES Abidžanas samitā. Mēs uh, pastāstīšu, ar ko mēs eh, tikāmies un kādas ir aktuālā situācija. Brauciena laikā tikāmies Libijas ārlietu ministru, ārlie, eh, iekšlietu ministra vietnieku, drošības padomes vadību, krāsta apsardzes vadību un aizturēšanas eh, centru vadību apmeklējām vienu no šiem centriem, Terikalsikā, kas atrodas uh, tuvu pie uh, Tripolis centra un arī iekšēju pārvietoto personu uh, centrus. Mēs varējām iepazīties tātad uh, paši ar situāciju šais nometnēs Pat uh, ja šis varbūt bija viens no vai vislabākais centrs, ko mēs apmeklējām, jo tas atrodas pie Tripols, bet mēs redzējām, cik grūti klājas tiem uh, cilvēkiem, kas šais centros atrodas. Tagad par situāciju kopumā. Ja mēs lūkojamies uz uh, centrālās vidus, centrālo vidusjūras maršrutu un uh, Itālijā iebraukušo personu skaitu, tad šis skaits ir samazinājies par 66% saga, salīdzinot ar pagājušā gada 5. martu. Tagad par izcelsmes valstīm, kā šeit ir sadalījums līdz februāra beigām 3700 cilvēki ieradās no Lībijas Itālijā, absolūtais vairākums ir no Lībijas, bet uh, konstatējām ievērojamu pieaugumu iebraukušo ja skaitā no Tunīsijas. 1100 cilvēki, tā ir otrā vieta, šis pieaugums ir uh, liels. Tagad kādas uh, nacionālitātes personas. Viena ceturtā daļa ir no Eritrejas, otrajā vietā tunisieši, viena piektā daļa no iebraukušiem, un interesanti, ka pirmo reizi mēs arī identificējām Libijas pilsoņus, ko līdz šim lielā skaitā mēs šādus iebraucējus nekonstatējām. Mums, eh, kā kolēģi no eh, ANO bēgļu komisariāta, eh, pastāstīja, ka tiek veikta bēgļu evakuācija no Lībijas. 1333 personas ir izvestas, un šobrīd padomē, Parīzē notiek tikšanās, kurā tiek apspriesta evakuācija. Un uh, viņi būtu arī gatavi uzņemt vairāk, bet ir jāpātrina individuālo pieteikumu izskatīšanas process ANO augstajā bēgļu komisariātā. Un tātad šīs visas prasības ir jāizpilda. Sep Pagājušā gada septembrī mēs apsolījām 50 vietas dalību valstīs un tagad jau 40 tūkstoši vietas ir piedāvāts dalībvalstīs, vēl 10 tūkstoši būtu jāpiedāvā, un 7 tūkst no šīm vietām attiecas uz uh, šo vidusjūras uh, centrālo maršrutu, no pār, varētu pārvietot no Nigēras, tātad 3,5 tūkstoši personas Bet visām pusēm ir jāpātrina šis process, jo mēs nevēlētos, lai Nigēra justos tā kā iekļuvusi lamatās, un uh, viņi nevēlas arī kļūt par pastāvīgo risinājumu šajā situācijā. Mēs strādājam arī kopā ar Startautisko migrācijas organizāciju, kas ļāva aptuveni 20 tūkstošiem cilvēku veiksmīgi atgriezties mājās no Lībijas. Pagājušā gada laikā tas bija. Un esam izpildījuši Abidžānas samita uh, mērķus, proti nosūtīt atpakaļ uz mājām 15 tūkstoši cilvēku līdz novembrim. Ja mēs palūkojamies uz aizturēšanas centriem, konstatējam, kas skaitļi samazinās, protams, šeit precīzi dati nav no pieejami, jo ir arī tādi aizturēšanas centri, ko nekontrolē valdība, bet uh, iepazīstoties ar situāciju, mūsu izpratne ir tāda, ka pagājušā gada septembrī 22 tūkstoši migrantu atradās šajos centros, un tagad tikai 5000 ir palikuši. Un mēs mūsu braucienu laikā rosinājām mūsu Lībijas partnerus nodrošināt, ka to cilvēku skaits, kas joprojām atrodas centros, tiktu ievērojami samazināts. Un uh, ka būtu jāpaplašina šo uh, nacionalitāšu skaits. Uh, šobrīd ir tikai septiņas. Un tāpat būtu jā, vai nu jāatsakās no izbraukšanas vīzām, vai šis uh, termiņš jāsaīsina lai, uh, vīzu izsniegšanai, lai personas varētu doties prom no Lībijas uz Nigēru, ja uh, uh, nevar doties patiešo uz mājām. Pagājušajā nedēļā saņēmām ziņu, ka būtu ieinteresētība slēgt visus šos centrus. Protams, tā, tas būtu jāizvērtē, vai, vai tie tiks izremontēti un uzlabot, lai varētu uzņemt cilvēkus, jo tiešām apstākļi ir slikti. Es pat da, nofotografēju uh, dažas eh, vietas šeit centrā, pat tas it kā bija tāds parauga centrs, bet tajā nu es ar savu ģimeni nebūtu vēlējies uzturēties. Svarīgs elements arī ir turpināt darbu pie visaptverošas, eh, izsekojamas sistēmas, gan uh, Eh, reģistrācija, gan uh, migrantu izsakojamībai. Uh, Lībijas krasta apsārdze pagājušajā gadā ir izglābuši 31 tūkstotu personu, arī tādēļ ir ievērojams samazinājies bojā gājušo skaits vidusjūrā, bet ir svarīgi arī zināt, ko uh, krasta apsārdze izklāvi, kur šie cilvēki pēc tam paliek. Uh, un būtu nepieciešama sistēma, lai uh, starptautiskā migrācijas organizācija un uh, bēgļu komisariāts varētu iekļaut šīs personas uh, brīvprātīgajā mājās atgriešanās sistēmā. Tāpat mums ir nepieciešamas standartizētas darbības procedūras, uh, lai noteiktu, kas ko dara šajās uh, apstākļos un būtu tiešām svarīgi ātri šīs procedūras apstiprināt, un tas palīdzētu arī izveidot reģistrācijas izsakojamības uh, sistēmas. Tāpat mēs uzstājām uz to, ka vēlētos, lai tiktu uh, spērti papildus soļi, lai uh, atteiktos no patvaļīgiem aizturēšanas lēmumiem, bet uh, ieviestās vietā uzņemšanas sistēmu un šī brauciena tieši un pozitīvs rezultāts bija tāds, ka Lībijas varas iestādes uh, atļāva ANO uh, bēgļu komisariātām veikt tranzīta centra rehabilitāciju Tripolēm ir nosūtīta atbilstoša vēstule. It īpaši ir jānodrošina alternatīvas bērniem un neaizsargātām personām, neievietojot viņu šais centros. Tātad ir tiešām jāuzlabo apstākļi cilvēkiem, kuri ir iestrēguši šajos eh, centros, pirms tiek radīts alternatīvas. Tāpat vēlos norādīt, ka mums bija detalizēta saruna par to, uh, kādu um, atbalstu mēs sniedzām pašvaldībām. Šonedēļ Trasta fonda uh, valdē tiekās ar uh, pašvaldību pārstāvjiem un uh, varētu tikt apsiprināts 5-10 miljonu projekts. Uh, sadarbībā ar eh, Itālijas nevalstiskām organizācijām, lai atbalstītu 24 pašvaldības migrācijas maršrutā. Un par Lībijas krasta apsārdzi. Mēs eh, runājām ne tikai par iz, eh, izsēdināšanu krastā, bet arī par uzraudzības procesu. Varbūt esat saņēmuši informāciju no ārējās darbības dienas, un kolēģis pastāstīs par to sīkāk, bet mēs veidojām tādu uzraudzības sistēmu, pirmkārt vācot informāciju, otrkārt uh, jūras un starptautisko ūdeņu uh, attālinātas novērošanas sistēmas izveide un tāpat uh, tikšanās, regulāras tikšanās ar uh, krāsta apsārdas personālu. Tas Lībijas darbiniekiem palīdzēs saņemt apmācību, konsultācijas. Un tāpat mēs organizējam arī apmācību par cilvēktiesībām Lībijas krasta apsardzes darbiniekiem. Un tas uh, arī dod mums zināmas garantijas par to, kā strādā šie darbinieki, kur apmācībā izmantot Eiropas Savienības līdzekļi. Gribu rezumējumā teikt, ka šis brauciens bija produktīvs un mums izveidojas labs dialogs, tas ir procesa sākums un cerams, ka mēs varēsim virzoties uz priekšu, palielināt mūsu ietekmi. Paldies Mordjukungam un tagad vārds. Pikēkungām no ārējās darbības dienesta. Lūdzu, nepārsniedziet desmit minūtes, jo deputāti vēl uzdos jums jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es uh, arī tiešām gari nerunāšu, jo ģenerāla direktors Mordu jau uh, precīzi pastāstīja par uh, uh pasākumiem, ko mēs šobrīd veicam. Uh, un par uh, mūsu kopējā brauciena uh, uz uh, Tunisu un Tripoli rezultātiem. Tātad šajā braucienā devās uh, komisija, ārējās darbības dienas, Afrikas Savienība un ANO aģentūra pārstāvji samitā starp Āfrikas Savienību un Eiropas Savienību tika izveidota kopīga darba grupa migrācijas lietās, ko veido trīs uh, struktūras, un šis samits objektīvi ir izveidojis jaunu sadarbības uh, struktūru uh, attiecībā uz uh, nelegālo migrāciju Lībijām. Pateicoties samitam, Lībija ir uh, aktīvāk un pragmātiskāk iesaistījusies diskusijās ar mums, veidojot uh, politiskus uh, pasākumus. Otrakārt, mums ir labāka sadarbība un tieši atbalsts no Afrikas valstu puses. Eh, tās ir nelegālo imigrā, migrantu izcelsmes valstis. Un eh, tādēļ šīs samits un darba grupas izveidi ir bijušas veiksmīgas. Eh, Lībijas varas iestādes mm, vada kopīgu darba grupu migrācijas jautājumos kopā ar uh, Starptautisko migrācijas organizāciju, un tā ir darbojusies efektīvāk, ir izcinājusi virkni jautājumu, un tas ir uh, sākums reālai platformai dialoga veidošanai par šiem jautājumiem nākotnē. Ko tas, uh, kā tas ietekmē Eiropas Savienības rīcību, Nu, es no ārējās darbības dienas puses gribu pieminēt pāris punktus. Eiropas uh, robežu pārvaldības palīdzības misija ir uh, izveidojusi savu mītni uh, Tripolē decembrī un ir pilnībā uzsākus darbību, līdz ar to ESBAM var aktīvāk uh, attīstīt sadarbības projektus ar Lībijas varas iestādēm, uh, iesaistot gan iekšlietu ministriju, gan tieslietu ministriju, gan arī sadarbojoties ar uh, krasta un robežu apsardzes spēkiem. Uh, Eiropas Savienības delegācija, kurā oficiāli joprājām ir evakuācijā Tunisā uh, seko EU bamdarbībai, uh, ir pārstāvēta, ja arī nepastāvīgi, bet tomēr pārstāvēta Tripolē. Un uh, mūsu delegācija dodas uz Tripoli, ja drošības situācija to pieļauj pat reizi vai divas nedēļā. Tāpat turpinās darbs jūrā, tiek veiktas glābšanas operācijas Tāpat tiek apmācīti krasta apsardzes spēki Libijā ne tikai par to, kā rīkoties nelegālās migrācijas jautājumos, bet arī par cilvēku tiesību un humanitāro tiesību jautājumiem. Mēs sadarbojamies ar ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroju. E, e, Sofija un Nafor e, ir jāpagarina mandāts šogad, un šajā sarunās tiks runāts arī par migrācijas dimensiju. Tāpat jāatzīst, ka operācija kopā ar Lībiju migrācijas jomā saskaras ar milzīgiem ierobežojumiem tādēļ, ka valstī valda nestabilitāte, nav stabilas uh, valdības un uh, drošības situācija kopumā ir nestabila. Pēdējā laikā ir uh, sasniegti zināmi uzlabojumi, bet drošības situācija tomēr joprojām ir labīla un var strauji mainīties ar uh, visām no tā izrietošajām sekām attiecībā uz mūsu sadarbības projektiem. Mums ir jāturpina strādāt kopā ar ANO, lai panāktu ilgspējīgu politisku risinājumu Lībijā attiecībā uz pārvaldību un kad uh, būs uh, izveidojušies nepieciešami apstākļi organizēt vēlēšanas šai valstī. Un uh, veicināt visu militāro un paramilitāro grupu apvienošanos uh, civilā komandiera pakļautībā un izveidot valstī, uh, kas balstītos uz tiesiskumu pamatiem Lībijā. Runājot par migrāciju, virkne pasākumu, ko pieminēja Morģīkungs. Šis jaunais projekts pašvaldību atbalstam gar migrācijas maršrutu, tāpat robežu pārvaldības uzlabošana. Es arī pieminēju reģionālo uh, aspektu, turpinot dialogu ar Lībijas kaimiņiem uh, Uh, rietumos, dienvidos, austrumos, ar uh, Zemsahāras, uh, subsahāras valstīm, lai vērstos pret migrācijas cēloņiem, lai risinātu problēmas, ar kurām mēs saskaramies Lībijā šobrīd. Liels paldies, un nu tad tālāk dosim vārdu de deputātiem. Pirmais ir Štētinas kungs. Nu, pāris minūtēs lūdzu centieties iekļauties, ko tātad deputāts saka priekšsēdētājs. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vemte si prosím. Pēc paldies, dāmas un kungi. Lūdzu, uzlieciet austiņas, ja runāšu savā dzimtajā valodā, čehu valodā. Pirmām kārtām gribu teikt paldies Karmenai Sakarai par prezentāciju attiecībā uz UNCHCR, un paldies par visu informāciju, ko viņas sniedza. Esmu ēnu referents tautas, no tautas partijas, kas strādā pie ziņojuma mūsu komitejā, kas šobrīd tiek gatavots, un tajā grasamies iekļaut rekomendācijas padomē un augstiem pārstāvjiem par tālākajiem soļiem, kas šai valstī būtu sperami. Augstu vērtēju jūsu paveikto valstī līdz šim un grozījumos arī minu visas šīs jūsu darbības, piemēram, šīs ārkārtas situāciju, evakuācijas un tam līdzīgi. Paužam atbalstu šīm darbībām. Divi jautājumi. Tika minēts, ka apmēram 5000 cilvēku šobrīd joprojām ir valdības kontrolētajos uh, uh, aizturēšanas centros. Vai jums ir kāds priekšstats par to, cik daudz cilvēku šobrīd ir šajos cil ir centros, ko nekontrolē valdība? Tātad tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums. Sakras kundze, vai jūs varētu to kvantificējoši pastāstīt, cik lielā mērā jūsu darbību Lībijā finansē vai līdzfinansē uh, eh, ES līdzekļi? Un nu, tā tad lūk, otrs jautājums. Nākamais jautājums, vai jums ir kāda, kon... pirmais jautājums bija, ka cik konkrēti cilvēku ir šais valdības nekontrolētajos centros pirmām kārtām, un otrs jautājums, tātad lūk, cik liels ir ES finansējuma īpatsvars jūsu, jūsu īstenotajā darbībā Lībijā. Paldies. Much, uh... Liels paldies. Man jāsaka, ir ļoti daudz jautājumu par šo tēmu. Gribu teikt paldies viesiem, it īpaši no UNHCR. Es zinu, cik jūsu darbs ir grūts. Tāpēc ķeršos uzreiz pie jautājumiem. Par brīvprātīgajiem atpakaļ nosūtīšanām, ko jūs organizējat, saprot, ko UNHCR nav piekļuvi visiem šiem cilvēkiem un iespēja viņus m, mm, pakļaut skrīningam, lai pārbaudītu, vai tur tomēr cilvēki netiek pakļaut riskam viņus nosūtot atpakaļ. Tātad šīs brīvprātīgās atpakaļ nosūtīšanas programmas e, nav tādas, kur piekļuva būtu arī UNHCR, lai pārliecinātos, ka te nebūtu riska faktori. Un otrām kārtām esmu nobežījušies arī par to ierobežotajiem e, valstspiedrīgo pārstāvjiem, kam jūs ir piekļuvi. Tātad ne visām nacionālitātēm, ne visas nacionālitātes cilvēkiem jūs drīkstat piekļūt. Tas man rada uh, Eh, bažas. Tas, protams, rada tālāku ra risku par to, ka šie cilvēki varētu atpakaļ nosūtīšanas gadījumā tikt pakļaut riskam. Vēl gribu vaicāt arī sīkāk par izkāpšanas punktiem. Kas notiek ar cilvēkiem šais izkāpšanas punktos? Vai viņi tiek nosūtīti uz uzņemšanas centriem, vai jums ir piekļuva, kas ļautu pārliecināties, ka nav tā, ka šie cilvēki nu, ka šiem cilvēkiem tiek liekta patvērumu pieprasīšanas iespēja, kā notiek šī sadarbība šai jomā. Vēlamies, protams, redzēt, kā tas norisinās, vēlos redzēt, kā tas izskatās pavisam praktiski, kā šie uzdevumi ir sadalīti un kas ko dara šajos izkāpšanas punktos. Liba komitejā esam runājuši arī par aizturēšanas centriem. Nu, pa lielam, ja mēs tā skatāmies, te faktiski ir cietuma un Eiropas Savienībai šāda veida cietumu tipa uzturēšanās vietas nevajadzētu finansēt, tas tiešām vienkārši apkaunojuši. Nu tad kur uh, ir progress attiecībā uz šiem centriem? Un visbeidzot, kas arī nav maz svarīgi šajā kontekstā, uh, Eh, esam dzirdējuši ziņojumus par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko īsteno Lībijas krastapsardzes pārstāvi. Pagājušā gadā mm, daudz cilvēku gājuši bojā tieši šādas rīcības rezultātā. Vai komisija ir izmeklējusi šīs apsūdzības un konkrētos incidentus un kādi plāni šai ziņā tiek rīkot? Es zinu, ka jūs runājat par kuģniecības koordinācijas centra izveidu Lībijā valstī, kas ir nestabila, kurā nav kapacitātes tiesiskumam, un tagad jūs vēlaties Lībiju paradīt par atbildīgu, pašu vienīgu atbildīgu par šo glābšanu viņu, viņu ūdeņos, vidusjūrā, es domāju, ka tas ir ne bezatbildīgi. Gribētu vēl kāds vairāk informāciju par šo jautājumu. Lūk, tādas manas bažas, un tāda arī jautājuma tālāk. Judīta Sargentīnī, lūdzu, paldies priekšādātājiem. Paldies, paldies, UNHCR par jūsu īstenotajiem centieniem šo cilvēku, nu tā teikt, virzīšanām prom no aizturēšanas centriem un gribētu saprast, kuras ir tās dalībvalstis, kas ir apsolījušas vietas tiem bēgļiem, kas ir at, šeit ieradušies, kuriem jādodas prom no Tunisijas, ņemot ar Tunis Air. Uh, ņemot vērā, ka Tunis Air gadījums nebija mm, risinājums viņiem kopumā. Man jāsaka arī visai grūti izprast to, ka daļa, viena daļa no mums joprojām nav gatava apsolīt pārmitināšanas viesu, un otra, vēl otra puse savukārt apkā, apmāca tagad Lībijas krasta apsardzi, lai viņi neļautu cilvēkiem šķērsot vidusjūru. Nu, tas katrā ziņā neatbilst mm, šai situācijai. Uh, Mēs to vien cenšamies kā apturēt šo cilvēku migrāciju, bet nevis glābjam dzīvības. Kas, kamēr Lībija nav uzskatām par drošu izcelsmes valsti, tāpat arī Tripole un visas šīs nu, ostas nav uzskatāmas par drošām ostām, es domāju, ka būtu labāk precizēt, ka reāla sadarbība ar šo valstu faktiski ir ārpus jebkuras mm, iespējamības. Kāpēc mēs apmācam šos krasta apsardzes cilvēkus? Nu, tas tāpēc, ka tajā brīdī, kad cilvēki tiek glābti uz kuģa ar, piemēram, Eiropas mm, karogu, tad viņus nevar vairs izvest Lībijas krastos. Nu, tāpēc mēs apmācam lībiešus. Nu, jā, loģiski. Un kamēr tā ir tāda mm, rut, kamēr tas ir rutīna mēroga pasākums, mēs nu, varam tikai konstatēt, ka tas, acīm, Lībija, acīm redzot, nav droša valsts, jo citādi jau mēs paši varētu šos cilvēkus likt krastā Lībijas ostās un Lībijas kuģi, uz Lībijas kuģiem situācija vienmēr būs bīstama, jo, piemēram, lūk, ja jūs tādā mazā laiviņā izbraucat tālāk uh, jūrā, un ja jūs tad uzliek uz šāda kuģi, jūs zinat, ka jūs braucat atkal nepareizajā virzienā, un atkal jūs varat nonākt aizturēšanas centros. Nu, protams, ka cilvēki līdz ar to nebūs mierīgi un brīvprātīgi vienkārši rokas salikuši klēpī, nedosies atpakaļ uz šo ostu, no kuras viņi nu pat ir devušies prom. Tas, protams, noved pie dumpības, drīzāk arī pie vardarbības uz šāda kuģa. Un tad, eh, ja beigu beigās pēc tam, kad nezinām, kas notiek ar šiem cilvēkiem izkāpšanas punktā, nu tad vienīgais secinājums, ko projām izdarīt, ir, ka mēs nevaram sadarboties šāda mm, situācijas ietvaros. Un, savukārt, ja to darām, ja neprecizējam šo pārmetināšanas schēmu no Nigēras, tad tādā gadījumā mēs esam liekuļi. Nākamais runātājs. Valero kundze, jā, es lasu jūsu riska mazināšanas stratēģiju un redzu, ka jūs un UNHCR uzsvert NVO lomu šai ziņā, um, viņu darbību uz kuģiem šai glābšanas procesā un darbā. Šo piekdienu tikos ar NVO, kas strādā pie glābšanas un meklēšanas darbiem, un viņi teica, ka joprojām pastāv ris, um, situācija, kur viņu darbu grasās padarīt par kriminālu sodāmu, un uh, Un joprojām pastāv nu, tāds pievilkšanas faktors eh, migrantiem doties pāri vidus jūrai. Par to daudz tika runāts pirms gada. Toreiz Frontex šefs arī pat runāja par šiem jautājumiem, bet nu es gribētu dzirdēt, kāda situācija ir šobrīd. Vai tiešām situācija ir tik traka, kā mums tiek teikts? Kas notiek šai jomā šobrīd? Tātad par glābšanu, meklēšanu glābšanu uz jūras. Paldies. Nu, un tad pēdējais jautājums. Es atvainojos, ka nevaru vairāk dot citiem vārdu, jo mums sāk trūkt laika. Mums vēl komisārs tālāk paredzēts nu, ne jau diemžēl paredzēts, bet, nu, diemžēl mums vairs nav laika, jo šī joma, protams, ir ļoti svarīga, jo šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un Viss tad pēdējais jautājums, Birgit, no tevis, jo mēs vēlamies vēl paspēt uzklausīt arī atbildes. Paldies priekšādātāji, centīšos saīsināt man sakāmo. Man nav šaubu, man nav šaubu, ka tie, kas cenšas sadabūt Lībijas valdību, cenšas darīt visu, kas ir viņu spēkos, bet es skatāmies uz to, cik izmisīgi ir situācija bēgļiem, cik izmisīga situācija arī lībiešu iedzīvotāju pašu vidū. Atklāt sakot, es pat nezinu, kā viņi var te kādus palīdzības darbus organizēt, un runājam par tā saukto Lībijas krasta apsārdzi, par to, ka viņi nav apmācīti un nav aprīkoti un tā kā vajadzīgs. Un tad pirmais jautājums ir tāds, kur tad ir dalībvalstis, kāpēc tās nesniedz reāli atbalstu? Un otrām kārtām pilnībā arī saprotu to, ka migranti migranti bēg no šīm apmetnēm Lībijā, un viņi, protams, nevēlas atgriezties ar šiem krastapsardzes kuģiem, jo viņas drīzāk nonāks tā pašā situācijā, un tāpēc es domāju, ka risinājumu ir jābūt tādam, ka mēs šos bēgļus, migrantus vai patvērumu meklētājus vienkārši vedam prom no Lībijas. Savukārt, ja vedam viņus prom no Lībijas, un, ja pareizi saprotat, skaitlis ir apmēram 500 tūkstoši cilvēku, bet tikai 40 tūkstoši no viņiem varētu būt mm, gatavi, varētu būt tādā situācijā, ka viņiem pienākas patvērums vai starptautiska aizsardzība. Nē, nu, Man ir ļoti skumji, bet es esmu vienkārši sašutus, ka dalībvalstis nevar izteikt nekādas saistības attiecībā ar šo cilvēku. Mēs esam kontinents, uz ko ir vairāk kā, piec, uz kuras dzīvo 500 miljoni iedzīvotāji. Tad 40 tūkstoši cilvēku taču nebūtu nekāda problēma. Vai te ne? Tāpēc dot finansējumu Lībijai apmetņu izveidē nav nekāds risinājums. Es domāju, vajadzīgi citi risinājumi. Un es patiešām vēlētos dzirdēt vairāk no UNHCR un arī no komisijas, arī no arī darbības dienesta par to, kas tiešām reāli norisinās atrašanās uz vietas un ko darīt, lai palīdzētu pašreizajā situācijā un arī ilgtermiņā. Paldies! Nu, atsevišķi šis atsevišķie jautājumi, protams, nāk no komandē, no nu, izviet no komandēm, ko īstenojām uz Tunisiju, tikāmies arī ar krasta apsardzes pārstāvjiem, tāpēc, nu, tam visam ir pamats, jā, bet lūk. Vārds jums, Aijals Sanders kundze. Jā, pavisam īsi saka deputāte. Uh, No nu, NHCR teiktā un no tā, ko Mordos kungs arī teica, šķiet izriet, ka šobrīd pastāv neatbilstība. No vienas puses NHCR saka, ka viņiem ir vajadzīgs vairāk vietu lai varētu nosūtīt cilvēkus uz Nigēru, tīri finansiālu apsvērumu dēļ. No otras puses dzirdam, ka ir vajadzīga, vajadzīgs pātrināt arī visu šo dokumentācijas izstrādes, apstrādes procesu. Un tad kā varam palīdzēt šai ziņā? Kā varam saskaņot abas šīs puses, kā nodrošināt labāku koordināciju? Es nezinu, vai UNHCR un komisija varētu man pastāstīt, varbūt kāpēc pēkšņi pastāv šis mazīgais pieaugums tieši arī tunisiešu skaitā, kas vēlas, nu, kas migrēt. Mums, nu, kāpēc tātad lūk tieši šāds vienas tautības bēgļu pieaugums? Paldies. Protams, ka mēs varētu vēl iedziļināties šajā situācijā daudz un dikti, bet nu, varbūt tad lūk gūsim tādu vienkārši, nu, vismaz īsu priekšstatu, saņemot atbildes uz visai konkrētajiem uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu. Paldies. Saka Karmena Sakra. Centīšos atbildēt uz jautājumu, kas ir uzdot UNHCR Jautājums par 500 tūkstošu cilvēkiem, kas joprojām ir aizturēšanas centros, un tajos, cik cilvēki ir valdības nekontrolētajos centros. Nu, diemžēl šādas atbildes mums kā UNHCR nav, jo šies nesankcionētie aizturēšanas centri, ko tur kaut kādas citas varas iestādes ir tie centri, kuros mums nav piekļuvas, mēs par tiem patreizēm nezinām. Un vienīgā realitāte, ar ko mēs sastopamies, ir tādi, ka, lūk, tad, kad ir šī, nu, piemēram, tā kā sabrata krīzes gadījumā, uzzinājām, ka tur bija vairāki tūkstoši bēgļu, kas tika aizturēti šajos nelegālajos centros. Bet UNHCR un IOM eh, ir ar piekļuvu tikai oficiālajiem centriem, tātad migrantu, starptautiskā migrantu organizācija, nevis šiem pagrīdes centriem, tāpēc nevarim šeit sniegt atbildi. Bet zinām, ka šādi centri pastāv, cik to ir, nezinām, Kur viņi atrodas, to mēs arī nezinām. Bet tad, kad saņemam informāciju, tad tūlīt uzreiz to nosūtam arī valdībai, lai tā tur dotos un pārliecinātos, vai informācija ir pareiza. Tālāk par darbībām, ko finansē Eiropas Savienība. Eiropas Savienība finansē gandrīz visu mūsu darbību un visu intervenciju, ko īstenojam KUNHCR Lībijā. Vienalga, vai te runājam par evakuācijas mehānismu, vai runājam par transportāciju, patvēr, transportēšanu, patvērumu nodrošināšanu, skrīningu, varas iestāžu sadarbību. Visas intervences gluži nē, bet pārsvarā šis es ir savu budžeta daļu gandrīz visās UNHCR darbībās Lībijā apmēram 13 miljonu eiro saņem no ES Trust fonda Āfrikai. Tie tiek tērēti tieši Lībijā. Un ir arī vēl nu, tāda cerība, ka saņemsim papildus līdzekļus apmēram 5-6 miljonu eiro apmērā, ko saņemsim no ECO un no, trust fund, no trusta fondiem. Tāpat svarīgi uzsvērt, ka ārkārtas tranzīta centru gadījumā, tos apstiprināja Lībijas valdība, eh, šie centri varēs darboties arī pateicoties ES līdzakļiem. Par to, cik ierobežot ir mūsu piekļiet konkrētu mm, tautu valstspiedrīgo pārstāvjiem. Nu, tā ir tradicionāli tāda lieta, kas saistīta ar to, ka tad, kad UNHCR lūdza iejaukties šajā valstī, ierasties un darīt kaut ko, tas lielākoties bija, lai risinātu somāliešu krīzi un situāciju 90. gados. Tomēr mums jāsaprot, ka Lībijas sabiedrība un Lībijas domu gājiens nav visai labēlīgs attiecībā pret patvērumu kā koncepciju. Uh, Tas vienmēr saistīts ar vietējo integrācijas procesu, un to pārsvarā Lībijas valdība vienmēr noraida. Un tāpēc tradicionāli mums ir piekļuva tikai konkrētu valsts piedrīgo, konkrētu valstu valsts piedrīgajiem, tiem, kurus ir iespējams pārmetent, tāpēc, kad minēju šos valsts piedrīgos, tad tradicionāli tie ir zināmas arābu tautas, Tas pamatojas, nu, tās teikt, brālības principiem, nu, viņi tur ieros, nu, kā palestīnieši, irākieši, sīrieši, uh, un Āfrikas valsts piedarīgie. Tas arī pamatojas uz to izpratni, ka UNHCR varēs rast viņiem kaut kādu risinājumu ārpus Lībijas, ārpus valsts. Un tāpēc ir vajadzīgs vairāk strādāt šai virzienā. Tas jādara ANO un visai starptautiskai sabiedrībai, lai izdarītu spiedienu un varētu piek iegūt piekļuvu arī citu valstu valsts piedarīgajiem izkāpšanas punkti. Un kas notiek ar cilvēkiem tajā brīdī, kad viņi lūk šādi tiek izcelti krastā? kā jau minēju, ir šie 12 izkāpšanas punkti, daži no tiem e, tiek pārvaldīti koordinācijā ar starptautisko migrantu organizāciju, bet pārsvarā cilvēki tiek nosūtīti tālāk uz šiem migrantu centriem, kur viņi tiek reģistrēti, kur viņi. E, saņem pilnu pirmo situācijas izvērtēšanu, tiek izvērtēta riski, vai tad ir vajadzīga iejaukšanās, vai viņi tiek atbrīvot, vai viņi dodas uz CDC, kas ir kopienu centri, sabiedriskie centri, ko mm, pārvalda UNHCR, bet tā kā valdība nolēma, ka ir nepieciešams veikt evakuāciju, tad šie cilvēki faktiski tiek identificēti, nu, un pēc tam viņi tiek iekļauti sarakstos tālāk, mm, kas nododams evakuācijas mehānismam. Pēdējais jautājums, ko vēl var atbildēt, jo zinu, ka mums nav īsti vairs laika. Kuras dalība valstis ir devušas solījumu uzņemt cilvēkus no Nigēras? Francija, divās, trijās misijās jau ir bijusi, veikusi intervijas, Šveice. Ir arī citas valstis, kas izsaka solījumus, saistības, piemēram, Itālija, Norvēģija, Zviedrija, Malta, un vēl citas eh, ne ES valstis. Bet nu, problēma ir tāda, ka vispirms jārod iespēja intervēt šos cilvēkus, un kad vēl būs šī drošības pārbaudas process ir ļoti garš, un tāpēc līdz šim tikai 25 indivīdi tīri fiziski ir devušies prom no Nigērijas un ieradušies Francijā. Es ceru, ka tā tad ir atbildi uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Un es gribu teikt Jūrovas kundzei, ka šis jautājums ir ļoti konkrēts, ļoti delikāts, un tāpēc mēs mazliet pārsniedzam laiku. Viņi jau gāja, tāpēc lūkšu uh, abus pārējos runātājus varbūt izteikties īsāk. Es saprotu, ka tas ir mm, ļoti ierobežots laiks, un jūs esat tāpat laikā eksperti savā jomā, un, protams, noteikti zināt, kā izteikties arī ļoti lakoniski. Paldies! Um. Jā, pavisam ātri. Uh, Protams, ka šīs zinātne nav eksaktā, bet eh, Startautiskā migrācijas organizācija ir aktualizējusi pagājušā mēneša ziņojumu, un secinājumi ir tādi, ka ir apmēram 750 tūkstoši migrantu pašlaik Lībijā, un eh, šeit iepriekšējās aplēses ir palielinājušās, tāpēc, ka ir mainīka, mainīta metodika, uz kur balstās šī analīze. Taču es vēlētos uzsvērt, ka ne visi cilvēki vēlas ierasties Eiropas Savienībā. Ļoti daudzi ir ieradušies Lībijā, lai strādātu un atrodas tagad smagos apstākļos. Tagad par pārmitināšanas solījumiem, lai skaidrotu Eiropas Savienības pusi. Tātad mums ir 40 eh, tūkstoši solījumi, un te ir runa par austrumu vidusjūras ceļu un arī centrālo vidusjūras ceļu. Paskatīsimies uz centrālo ceļu. Šķiet, ka šeit ir runa par 14 Um, nacionalitātēm. Tie ir ap 7000 solījumi no dalību valstīm. Un 3425 uh, solījumi ir saistīti tieši ar ANO beigu komisariāta darbu pašreizējā evakuācijas mehānismā. Tātad Itālija, Zviedrija, Francija ir solījušas, bet ir arī citi solījumi, kuriem nav nekādas geogrāfiskās piesaistes, un tie ir apmēram 1300 Esmu pārliecināts, ka pašlaik Eiropas Savienības solījumi var seikt šos skaitļus attiecībā uz Nigēru un arī turpmākos skaitļus attiecībā uz Nigēru. Pašlaik notiek sanāksmē uh, ANO mm, galvenajā grupā, un to vada Francija, un šīs grupas sanāksme notiek uh, Parīzē. Tas nozīmē, ka mēs eh, varēsim paskatīties, ko ANO beigu komisariāts var paveikt kopā ar Eiropas Savienības valstīm, lai pātrinātu evakuāciju no Nigēras. Mans komisārs Avramopolus kopā ar daudziem iekšējiem ministriem dosies uz Lībiju, lai mm, strādātu pie šiem jautājumiem 16. martā. Liels paldies arī mm, ANO kolēģiem par uh, teikto attiecībā uz finansējumu. Eiropas Savienība mēģina izvēlēties visaptvarošu pieeju. Pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām priekšlikumu. Un tur bija runa par 150 eh, miljoniem eiro, kur mēs eh, varētu nodrošināt bēgļu un migrantu aizsardzību. Lielākā daļa no šīs eh, naudas tiks izmantota ANO beigu komisariātā un starptautiskajā migrācijas organizācijā. Tagad īsi par krasta apsardz, kāpēc Lībijas krasta apsardz būtu jāmāca. Ļoti daudz um, negadījumu notiek tieši Lībijas teritoriālajos ūdeņos. Mums nebija tādas Lībijas krasta apsardzes, kas varētu veikt glābšanas operācijas, tad tas bija pusotru, pirms pusotra gada. Viņiem arī nebija kuģu. Tagad um, pateicoties Itālijas palīdzībai, mēs esam apmācījuši 251 krasta apsardz darbinieku, Un ir ieviests arī ļoti strikts kontrols mehānisms, kas ļauj mums nodrošināties, ka cilvēki, kuri ir tādi mazliet apšaubāmi, negūs labumu no šīm mācībām. Kolēģi norējās eh, darbības dienesta uh, uzrauga šo operacionālo pusi, bet nav nekādu šaubu, ka ar to tiek glābtas dzīvības, un cilvēki tiek izglābti no šīm uh, sliktajām laiviņām, kas citādi būtu apgāzušās un cilvēki būtu noslīkuši. Tas pats attiecas arī uz aizturēšanas centriem. Protams, mēs nevēlamies ar savu politiku tos atbalstīt, bet mēs izmantojam savus ierobežotos resursus. Starptautiskā migrācijas organizācija ir eh, nodrošinājusi veselības aprūpi, pārtiku, ūdeni. Tad, tad eh, vajag izvēlēties vai nu ir šī palīdzība vai nav. Tieši tāda ir šī atbilde - ir vai nav. Un vēlreiz atgādināšu, ka mēs ar to varam glābt dzīvības. Protams, ka šādi centri ir jāslēdz, un tie ir jāpārveido daudz uh, atvērtākos uzņemšanas centros. Tāpat arī ir jānodrošina, lai cilvēkiem nebūtu šīs vajadzības uh, riskēt ar savu dzīvību, mēģinot šķērsot vidusjūru. Mēs mēģinam arī nodrošināt uh, programmas izcelsmes valstīs, kas cerams būs efektīvas. Šķiet, ka esmu aptvēris pašu svarīgāko. Also... Sarežģīta situācija komisāra arī jau gaida. Cilvēki ir ieradušies viņā klausīties. Judīta situācija patiešām ir sarežģīta. Es gribētu, lai ārējais, ārējās darbības dienests arī izsakās. Pikēkungs, lūdzu jums vārds, bet neilgāk par divām minūtēm. Mums patiešām nav laika. Es saprotu priekšādātāju. Par aizturēšanas centru finansējumu varu tikai apstiprināt Morģilkunga teikto. Eiropas Savienība nefinansē aizturēšanas centru darbību. Augstā pārstāvē ļoti skaidri norādījusi, ka viņa vēlas, lai šie centri tiktu slēgti. Mūsu sniegtās atbalsts Lībijā tiek sniegts ar starptautisko organizāciju palīdzību, un tas ir paredzēts, lai atvieglotu apstākļus tiem, kas tiek turēti aizturēšanas centros, bet mēs nefinansējam centrus kā tādus. Tik uzdots arī jautājums, vai mēs izmeklējam cilvēktiesību pārkāpumus. Ja mēs uzdodam jautājumus varas iestādēm, aicinām tās veikt izmeklēšanu, tad, kad ir radušās aizdomas par šādiem pārkāpumiem. Augstā pārstāve ir rakstījusi arī vairākiem Eiropas parlamenta deputātiem. Tātad te bija runa par NVO kūģi. Incidents notika 2017. gadā. Cerams, ka atbildes jau ir saņemtas. Bet eh, es domāju, ka mūsu rīcība šādos gadījumos ir pilnīgi skaidra. Vai dalība valstis mums sniedz atbalstu? Jā. Un piemēri, lūk, ir eh, Sofijas operācija, vidusjūrā. Deviņas dalībvalstis ir piešķīrušas līdzekļus tikai šai misijai. Tātad ir runa gan par līdzekļiem, gan arī personālu. Tāpat arī robežu kontrolas izvērtēšanas misija. Tā tiek nodrošināta tikai tāpēc, ka valstu administrācijas ir piešķīrušas darbiniekus. Un arī Itālija ir bijusi ļoti proaktīva un sniegusi atbalstu dažādām operācijām, kas saistās ar um, nelegālās migrācijas kontroli. Paldies! Nu, protams, jūsu sniegtās atbildes tagad ir izraisījušas arī jautājumus. Varbūt jūs varētu uzdot šo jautājumu 30 sekundēs, un tad gan viss. Nav tādas uh, Eiropas pārmitināšanas. Mēs dzirdējām, ka uh, ANO bēgļu komisariāts ir saņēmis sarakstu ar valstīm, kuras ir devušas solījumus, un pēc tam komisija norāda, ka ir 40 tūkstoši solījumu. Un 345 vietas attiecas tieši uz Nigēru. Taču Eiropas komisija kā tāda neveic pārmitināšanu. Ja viņš to saka, tad kādam vajadzētu rēģēt un teikt, ka Tās ir tikai kaut kādas vēlmes, šie skaitļi netiek reāli nodrošināti. Gribētu saņemt komisijas atbildi. Juras kundze nu dien man tūlīt nositīs. Libē 15 minūtes parasti pārvēršas vienā minu, vienā stundā. Simon, vai jūs varat atbildēt, lūdzu? Jā, varu atbildēt. Es domāju, ka pārmitināšana notiek un to finansē no Eiropas Savienības budžeta. 26 tūkstoši ir pārmitināti pēdējos divos gados un pavisam konkrēti. Šķiet, ka ANO bēgļu komisarāta e, pārstāvis arī norādīja, ka 312 cilvēki pagājušā mēnesī tika pārvietoti no Lībijas uz Itāliju, un mēs nodrošinam 10 tūkstošus katram cilvēkam, kas tiek pārmitināts, un uh, cilvēki no Nigēras uz Franciju ir pārvesti arī. To mēs finansējām no Eiropas Savienības līdzekļiem un tāpat arī eh, divi cilvēki ir pārvietoti uz Rumānijas aizturēšanas centru. Tātad mēs eh, esam nodrošinājuši šeit koordinētu Eiropas Savienības rīcību, ko finansē no Eiropas Savienības budžeta. Un cerams, ka šīs dienas sanāksme Parīzē ļaus pārvietot vēl vairāk cilvēku. Uh, Īpaši liels paldies Ajalai Senderei, Mag Magrebas delegācijas vadītāja. Pavisam drīz dosimies uz Lībiju. Liels paldies viņai par darbu. Paldies arī Permuja kungām. Cieši sadarbojamies arī ar jūsu komiteju. Liels paldies arī Lībe kolēģiem. Liels paldies arī komisijai, ārējās darbības dienestam. Patiešām liels paldies. Paldies par šīm debatēm. Vēlreiz atvainojos Jurovas kundzei. Aicinu viņu tagad apsēsties pie prezidija kāda. Kolēģi, lai ietaupītu laiku, mm, tagad man ievada vārdi. Ja vēlties doties prom, dariet to klusu. Ja vēlties savukārt ierasties un piedalīties sanāksmē, arī to dariet klusu. Kolēģi, tagad ir paredzēts struktūrēties dialogs ar komisāru Jurovu. Viņa ir eh, tieslietu un patērētu aizsardzības komisāre. Gribēju paskaidrot, kā šeit mēs īstenojam. Es atvainojos. Tātad mēs īstenojam 2017. gada darba programmu un runāsim par prioritātēm 2018. gadam. Uzklausīsim komisāri. Šķiet, ka cilvēki šeit pļāpā zālē. Lūdzu, vairāk uzmanības. Mums ir jārunā par dažādiem jautājumiem, par pierādījumiem, par eh, daudz ko citu. Viņa mums izklāstīs prioritātes 2018. un 2017. gadam. Un tāpat arī ir paredzēta jautājuma un atbilžu kārta. Vēlreiz atvainojos, ka sākām eh, ar nokavēšanos. Priekšādātāji, godāmie deputātei, Liels paldies eh, par eh, doto iespēju turpināt ar jums dialogu. Nevajag atvainoties, jo tēmāts ir patiešām ļoti nozīmīgs, un es arī saprotu, ka jums bija jāpabeidz šīs diskusijas. Tagad atgriezīšos pie mana tēmatā. Pagājušais gads ir parādījis, ka mēs varam panākt ļoti daudz, ja mēs sadarbojamies. Es vēlētos pateikties jums par izcilo sadarbību, kāda Eh, man ir bijusi ar šīs komitejas deputātiem. Mums ir bijuši vairāki dosie, kas eh, ietekmēs Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi. Vispirms vēlētos runāt par 2017. gada sasniegumiem un arī par pašreizējiem trilogiem. Skatoties, eh, kas ir izdarīts pagājušajā gada Eiropas prokurora birojas, un es izmantošu saistinājumu EPO, uh, E, šeit, protams, šis veiksmes stāsts ir īpaši atzīmējams. Mēs vēlamies, lai EPO sāktu darboties pēc iespējas ātrāk. Mēs mēģinam arī iesaistīt dalībvalstis, kas nepiedalās šajā procesā. Esmu jau īpaši priecīgi, ka Nīderlanda ir nolēmusi pievienoties EPO, un cerams, ka tas būs papinājums arī citām valstīm to darīt. Eh, kopā Nīderlandē mums būs 21 eh, dalībvalsts, un es eh, m, esmu nolēmusi veltīt daudz uzmanības tām, lai citas dalībvalstis arī kļūtu par EPO dibinātāju valstīm. Vēl kāda pozitīva attīstība. Ceturtā naudas atmaskāšanas direktīva un tās pārskatīšana. Šeit jūsu ambīcijas izrādījās izšķirošas. Liels paldies jums par to. Tāpat arī paļaujos uz jūsu atbalstu uh, šo dosie pabeigšanā. Pašlaik uh, likumdevēja jau pie tiem strādā, proti te ir runa par uh, izsaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu, savstarp atzīšanu, tāpat arī ekris priekšlikums attiecībā uz trešo valstu valsts piedarīgajiem un arī 45 šķērsvītra 2001 regulas pārskatīšana par uh, tādu personu aizsardzību, kuru uh, privātie dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības iestādēs. Tāpat arī gribu pieminēt Eirojust regulu. Es personīgi būšu iesaistīta šo fēlu pabeigšanā, un jau rīt piedalīšos uh, trilogā par ekris. Tagad vēlētos jums pastāstīt par vispārējo datu aizsardzības regulu un tās īstenošanu. Mūs eh, gaida ļoti svarīgs datums, proti 25. mājas, un šeit es atsaucos uz eh, GDPR stāšanos spēkā. Tāpat arī gribu pieminēt komisijas paziņojumu 2018. gada 24. janvāris, kur mēs runājam par efektīvu datu regulas piemērošanu Un, protams, ir runāts arī par to, kas vēl ir jāpaveic visām iesaistītajām pusēm - dalību valstīm, datu aizsardzības iestādēm un visiem pārējiem, kuriem būs jābūt gataviem šī gada 25. maijā. Komisija ir uzsākusi darbu ar visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu. Protams, kā situācija mainīsies. Pašlaik uh, dalība valstis uh, ir atbildīgas par piemērošanu pašas, līdz ar to šī piemērošana ir 28 dažādos formātos. Esam sagatavojuši vadlīnijas, jo īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām. Mēs vēlamies veicināt viņu izpratni par jauniem noteikumiem un par šo noteikumu piemērošanu sākot no 2018. gada māja. Tāpat arī tiks uzsāktas izpratnes veicināšanas kampaņas, lai pilsoņi zinātu savas tiesības un saprastu, kā tās īstenot. Mēs arī atbalstām Eiropas parlamenta iesaisti eh, šī jautājuma virzīšanā uz priekšu, jo īpaši mēs vēlamies veicināt izpratni dalībvalstīs. Datu aizsardzības regula ir eh, kļuvusi arvien pazīstamāka visā pasaulē. Daudzas valstis eh, mēģina to atkārtot. Vairākas valstis ir apņēmības pilnas mm, saņemt adekvātuma lēmumu, un te ir runa par Japānu un Koreju īpaši, un šīs valstis mums ir prioritāras. Attiecībā uz Japānu esam vienojušies par ceļu karti, lai a, pārvarēt atšķirības mūsu juridiskajās sistēmās, mūsu tiesību sistēmās, un tas ļaus mums pieņemt papildu noteikumus, lai pārvarētu šīs atšķirības. Uh, Pašlaik sarunās ar Japānu mēs jau runājam par saturu un tehniskiem risinājumiem. Mūsu mērķis ir pieņemt eh, lēmumu projektu jau tuvākajos mēnešos, kam sakotu regulārā atbilstības procedūra. Protams, mēs turpināsim informēt uh, Eiropas parlamentu, tā skaitā notiks arī uh, tehniskas informēšanas uh, sanāksmes. Attiecībā uz Koreju Mēs a, vēlamies uzsākt tehnisku dialogu, taču Korejas tiesību aktu izvērtējums vēl nav pabeigts. Atkarībā no progresa mēs vēlētos pabeigt šīs sarunas jau šogad. Tāpat kā attiecībā uz Japānu, Koreja mums ir strateģiska partneri, un tas ir piemērs veselam reģionam attiecībā uz datu aizsardzību. Runājot par mūsu datu aizsardzības paku, mēs vēlamies pielāgot noteikumus tehnoloģiskajai attīstībai. Tas ir jādara arī krimināltiesību jomā. Tieši tāpēc komisija pavisam drīz pieņems priekšlikumu par pārobežu piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem. Arvien vairāk izmeklēšanā tiek izmantot elektroniski pierādumi. Te var būt runa par terorismu lietām, par bērnu pornogrāfiju, par slepkavībām, par cilvēku tirzniecību, par cilvēku nolaupīšanu. Ļoti daudzos gadījumos ir vajadzīga tūlītēja piekļuva pierādījumiem, un pašreizējais ietvars, diemžēl, nav piemērots. Dažas dalībvalstis ir sākušas darboties, lai atrisinātu šo problēmu, taču mums ir vajadzīga visaptveroša un stabila Eiropas pieeja. Tāda pieeja, kas ļautu varas iestādēm pieprasīt pierādījumus no pakāpojumu sniedzējiem citās valstīs, vienlaicīgi ņemot vērā arī proporcionalitātes principu un uh, nodrošinot uh, vajad, vajadzīgās garantijas. Šeit ir jāievēro datu aizsardzības noteikumi un arī pamatiesības. Es labprāt turpināšu apspriesties ar jums par šo priekšlikumu, tad, kad uh, komisija to būs pieņēmusi. Es gribētu arī lūgt jūs atbalstu, lai mēs varētu rīkoties strauji, lai vienošanos varētu panākt pirms Eiropas vēlēšanām. Paralēli mani dienas un es turpinām sekot līdzi tām, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs, jo īpaši attiecībā uz nesen pieņemto Cloud Act, tātad ir runa par mm, uzraudzību un datiem. Tāpat arī sekojam līdzi Microsoft lietai. Pēc divām nedēļām došos uz ASV, lai apspriestos par šiem jautājumiem ar ASV valdību, rūpniecības pārstāvjiem, pilsonisko sabiedrību. Uh, Esmu gatava sadarboties ar jums kā ar partneriem, lai mēs varētu atrast kopējus labākus risinājumus, kas ļautu risināt elektronisko pierādījumu jautājumus, vienlaicīgi respektējot visas mūsu starptautiskās apņemšanās. Esmu arī apņēmības pilna uzstāt, lai ASV pildītu visas savas saistības attiecībā uz privātumu vairogu un rekomendācijām, kuras sagatavojām pēc pirmās ikgadējās pārskatīšanas. Kopš eh, pārskatīšanas ir panākts zināms pro progress, bet ASV eh, pusē vēl ir jādara daudz kas cits, un jūs to ļoti labi zināt. Mans eh, tonis sarunās ar ASV partneriem būs ļoti strikts. Tagad pievērsīšanos kādai citai komisijas iniciatīvai. Tā jau ir sagatavota, un šeit es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz uh, rekomendācijām par nelegālo saturu, kas tika eh, pu publiskotas eh, pagājušajā nedēļā. Šeit ir runa par vienādu pieeju visa veida nelegālam saturam, protams, ņemot vērā tā īpatnības un mēģinot arī identificēt atšķirīgus risinājumus, ja tas ir vajadzīgs. Šeit ir paredzētas dažādas garantijas, lai nodrošinātu caurzmību pilsoņiem attiecībā uz to, kā uzņēmumi uh, uh, identificē nelegālu saturu, un tāpat arī iespēja pilsoņiem nosūtīt uh, pretēji rakstura ziņas, ja viņi uzskata, ka um, dzēstais saturs īstenībā ir bijis legāls. Komisija šeit ir panākusi īsto līdzsvaru starp vajadzību um, pieņemt uh, mērus attiecībā uz nelegālu saturu un no otras puses nepieciešamība nodrošināt brīvību tieši saistēm. Tāpat arī ir svarīgi zināt, ka šis teksts pilnībā ataino to, kā pašregulējoši pasākumi ir pierādījuši savu efektivitāti. To parāda uzvedības kodeks par nelegālo naidu kurināšanu. Es vēlētos pateikt arī pāris vārdu par tiesiskumu un par vēl svarīgāko tematu, kas šai komitejai ir ļoti būtisks. Es zinu, ka jūs detalizēti apspriedīsieties par šiem jautājumiem ar vicepriekšādātāju Timermanu nākamnedēļ. 2018. gada darba programmā komisija ir iekļāvusi jaunu iniciatīvu, kas ļautu stiprināt tiesiskumu Eiropas Savienībā. Paziņojums par šo iniciatīvu ataino mūsu kopējos pūliņus stiprināt tiesiskumu un uh, veicināt un uzturēt mūsu kopējās Eiropas Savienības vērtības visās dalībvalstīs. Šis priekšlikums ir ieplānots uz rudeni, un tajā mēs ņemsim vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Tāpat arī mēs ņemsim vērā Eiropas parlamenta darbu, jo īpaši rezolūciju, kas tika pieņemta 2016. gada 25. oktobrī. Šī rezolūcija arī tiks ņemta vērā mūsu m, mm, apskatā. Uh, Komisija ir gatava kopā ar Austrijas prezidentūru organizēt eh, konferenci par eh, sistēmām eh, tiesiskuma jomā, un tā notiks 2018. gada 1. ceturksnī. Vēl daži vārdi par nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību minoritāšu stāvoklim Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas Savienībai nav um, konkrētas kompetences attiecībā uz minoritāšu aizsardzību, bet komisija seko līdzi tām, vai dalībvalstis ir ievērojušas visus piemērojamos tiesību aktus, jo īpaši rasu vienlīdzības direktīvu un pamatlēmumu par rasismu un ksenofobijas apkarošanu. Mēs sniedzam palīdzību dalībvalstīm dažādos veidos. Mēs mēģinam nodrošināt uh, pareizu īstenošanu. Piemēram, komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret vairākām dalībvalstīm attiecībā uz Romu bērnu diskriminēšanu izglītībā. Šoruden mēs publiskosim plašu izvērtējumu par Romu integrācijas stratēģijām. Tas ļaus mums izvērtēt stratēģiju īstenošanu, sasniegumus un izaicinājumus. Tāpat arī mēs eh, ņemsim vērā, kā Eiropas Savienība varētu rīkoties tālāk, kas būtu jādara pēc 2020. gada. Mēs eh, turpināsim arī strādāt, lai veicinātu LGBTI personu vienlīdzību. Un eh, te ir jāņem vērā arī uh, dokuments, kas tika publiskots pirms dažām dienām. Mēs rādzām, ka lielākā daļa no pasākumiem 2017. gadā ir veiksmīgi īstenoti, bet pieejamie dati diemžēl norāda, ka diskriminācija balstoties uz personas seksuālo piedarību, vēl ar vienu ir plaši izplatīta. Tieši tāpēc esmu ļoti priecīga, ka nesen piešķīrām grāntus 17 jauniem projektiem 21. dalībvalstī kas tiek darīts saskaņā ar tiesību un pilsonības programmu. Šādā veidā mēs vēlamies sniegt atbalstu um, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kurām uh, tā ir visvairāk vajadzīga. Labprāt uzklausīšu jūsu viedokli par šiem un arī citiem tematiem, kas jums ir būtiski. Vēlētos jums pateikt, pateikties par uh, ļoti vērtīgo darbu, paldies arī par ļoti labo un ciešo sadarbību tiesiskuma un eh, pilsoņu brīvību jautājumos. Paldies! Lielas paldies par jūsu eh, centieniem un sadarbību. Es eh, gribētu, pirms es dodu vārdu koordinātoriem, gribēju jums uzdot jautājumu par e-pierādījumiem un bažām, ko jūs pieminējāt. Vai uh, ir kavēšanās kādi iemesli, tai ir. Un jautājums ir arī par uh, juridisko pamatu, vai tas ir 82. pāns tiesiskā sadarbība. Nu, šeit ir uh, bāžas, milzīgas uh, problēmas attiecībā uz iekšējo tirgu, ja tas būtu 114. Un es dzirdu no kolēģiem arī bāžas par šo jautājumu, vai jūs varētu mūs paskaidrot uh, sīkāk, kad gaidām šis priekšlikums. Un tagad vārds koordinatoriem Mecauskons. Paldies priekšsādātāji, pateicos komisārei, ka jūs esat pie mums atnākuši šodien par jūsu izcilo darbu. Mēs zinām, ka ir uh, daudzi svarīgi jautājumi iekšlietu un tieslietu jomā, kas jārisina, bet tieši šajā svarīgajā pavērsienā Eiropas projekta attīstībai mēs uzskatām, ka nekas nav steidzamāks un nozīmīgāks kā tas, kā nodrošināt, lai demokrātija un tiesiskums uh, pastāvētu jebku, je, visās dalību valstīs. Un kad jūs teicāt runu pagājušajā gadā Somijā, jūs teicāt, ir pēdējie, eh, pienācis īstais brīdis stiprināt tiesiskuma mehānismus, tiešām bijusi taisnība, situācija ir kļuvusi uh, ļoti nopietna ir uh, Maltā un Slovākijā nogalināt žurnālistus, ir uzbrukums vārda brīvībā. Jūs uh, zināt, ka žurnālisti tik nogalināt tikai tad, ja institūciju vājums to pieļauj. Un var būt tā, ka likumā it kā visus papīra ir kārtībā, bet uh, praksē tie nedarbojas. Tātad uh, viena lieta ir uz papīra un reālā situācija ir pavisam atšķirīga. Un to mēs konstatējam Eiropā un mums ir jārēģē, jāmeklē atbildes. Un šeit nav runa par vienu atsevišķu dalību valsti. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams neatkarīgs ekspertu vadīts uh, mehānisms, kurā ietvaros tiktu katru gadu izvērtēta katra valsts. Protams, varētu būt arī pretkorupcijas kontrolas sāraksti kā elements, bet uh, ir jādomā par cilvēku brīvību, uh, aizsardzību kopumā, vai esat ap, gatavi apņemties īstenot šādu mehānismu, kā parlaments to pieprasīja jau pagājušajā gadā. Paldies, Roberta. Konto un Lībē kopīga delegācija parīt dosies uz Slovākiju, lai iepazītos ar situāciju. Es un Devārdā Sipelskundze. Paldies. Uh, uh komisārs kundzei, ka viņa runāja par uh, tik daudziem nozīmīgiem jautājumiem, kas ir mūsu uh, dosjē un es gribētu varbūt pievērsties četriem vai pieciem punktiem. Vispirms par tiesiskumu. Manuprāt, jau gadiem mūsu parlaments prasa strādāt pie šiem jautājumiem, bet nekad neesam saņēmuši konkrētu atbildi par to, kā situācija varētu uzlabot. Roberta Metzola jau pieminēja Maltu un Slovākiju, bet atklāti runājot arī attīstība Polijā. Uh, domājot par ilgtermiņa satrie, satraucošā, un, manuprāt, padome būtībā nereaģē uz septītā panta procedūru. Tai būtu jākļūst par normālu procedūru, lai draugi viens otru varētu brīdināt, ja kaut kas noiet greizi. Tāpat uh, par, runājot par Ungāriju, situācija vēl satraucoša, jo oficiāli mēs nekad neesam varējuši paust bažas par, eh, teiksim, eh, korupciju vai Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu. Vai kaut kas tiek gatavots, lai situāciju uzlabotu, vai uzskatāt, ka ir Eiropas Savienībai nepieciešams lielākas pilnvaras, lai varētu atbilstoši un ātri reaģēt, ja kaut kas notiek nepareizi dalību valstīs? Tālāk pievēršos pievērsīšos privātuma aizsardzības jautājumam, privacy shield, jo projām pastāv atsevišķos punktos bažas. Pirmkārt par uh, tiesību sargu un attiecīgā darba grupa ir uh, norādījusi, ka to vēl nevar apspriest, kamēr nav paredzēta procedūra sūdzību izkritīšanai tiesā un uh, norādot, ka var vēsties arī uh, dalību valsts tiesās un Eiropas Savienības tiesā uh, jautājums, ko komisija ir veikusi vai paredzējusi veikt šajā situācijā un vai jūs apzināties, ka 25. māja termiņš ir jāievēro meklējot risinājumu tālāk 702 fīza Eh, kas atļauj ASV izlūk eh, dienestu pilnvaru nostiprināšanu eh, ne e, ASV pilsoņu novērošanā. Cik tas ir legāli? Un vēl par pasažieru datu reģistru. Kādi, kā ietekmē ASV un Kanādas atzinums Eiropas Savienības uh, pasažieru datu reģistru un cik komisija jau ir iztērējusi līdzekļus, lai sagatavotos pasažieru datu ieviešana un GDPR, tātad datu aizsardzības regulā. Es šeit sasa, saskatu daudzus robus, dalību valstu ievā, ieviešanas procedūrā vai esat paredzējuši uzsākt izme, eh, pārkāpumu procedūru pret dalību valstīm, kuras nav saulēcīgi šo pakotni ieviesušas? Jā, man arī jautājums par maziem un vidējiem uzņēmiem, kas vēl nav gatavi tam visam uh, Nu, jūs varbūt atbildē varētu arī pieskarties šim aspektam. Jā, tas ir tāds plašāks jautājums. Tas skar ne tikai to īstenošanu dalību valstīs. Stīvens kundzes nav zālē, bet varbūt Jurekungs var uzdot jautājumu EKR grupas vārdā. Jā, paldies. Pateicos komisārs kundzei par to, ka Viņa ir pie mums atnākusi uz komitejas sēdi. Jā, mums uh, vienmēr ir uh, labi, ja notiek tieši dialogs ar komisiju. Man ir šādi jautājumi. Pirmais uh, par komisijas attieksmi pret tiešo demokrātiju. Tieši šobrīd Rumānija organizē referendumu par ģimenes definīciju un tās ierakstīšanu valsts konstitūcijā. Gandrīz miljons uh, Rumānijas pilsoņu uh, Uh, aicina veikt šādus grozījumus konstitūcijā. Tagad tiek izdarīts spiediens uz Rumānijas valdību, lai novērstu šāda referenduma uh, rīkošanu. Es, uh, protams, saprotu, ka komisija nav paredzējusi iejaukties šajā situācijā, bet es tomēr gribētu zināt, ko jūs par to visu domājat. Uh, cilvēki grib panākt izmaiņas, iedzīvotāji vēlas panākt izmaiņas un kas, eh, kā tas viss beigsies. Otrs jautājums - pamata tiesības un komisijas. Eh, attieksmi pret vecāku lomu bērnu audzināšanā. Pamattiesību hartā 14. pantā ir vecāku tiesības uh, minētas kā vienas no pamatiesībām, ka vecākiem ir tiesības audzināt bērnus tā, kā viņi uzskata to par nepieciešamu. Bet uh, komisārs kundze jau pieminēja, kas tiek uh, sagaidīts, piemēram, attiecībā uz LGBTI tiesībām. Un es gribētu jautāt, ko jūs domājat par uh, skatījumu uz ģimeni kopumā bija centieni mainīt skolu mācību programmas attiecībā uz ģimenēm. Notiek diskusija, protams, ne visi tiek vienlīdzīgi pārstāvēt šai diskusijām. Varbūt šeit ir runa arī par minoritāšu tiesībām. Alde, Sofija, lūdzu. Jā, mani priecē tas, ka ar vien ir vairāk valstu, kuras uzskata, ka nu, valdībai nav jāizlēmj, ar ko var precēties, dzīvot kopā un audzināt bērnus. Gribu pievienoties uh, uh, Robertai Mecelai un uh, Birgitai Sipelei par uh, šo uh, ASV uh, valdības lēmumu izveidot nacionālo izvērtēšanas centru, kas uh, tiks sasliegts kopā ar visām datubāzēm, tur tiks iekļaut arī Eiropas uh, Savienības pilsoņu dati, un tas, tas šķiet ir pretrunā ar visiem nolīgumiem, kas mums ir noslēgti ar ASV, kas jau paši par sevi nav juridiski nevainojami. Uh, Es dzirdēju, ka esat tā, apņēmusies būt ļoti stingra savā nostājā pret ASV. Tas ir labi, jo mūsu nostāja 15 gadu laikā nav bijusi pietiekami apņēmīga un stingra šai jomā. Tālāk nākamais jautājums tiesvedības fonds, kas ir iekļauts uh, budžetā, to parlaments ir iekļāvis. Es, eh, manuprāt, jūsu dienestiem nevisai patīk šis fonds, un viņi vēlas šīs normas novājināt. Un tālāk, runājot par uh, Eiropas komisijas īstenoto politiku un uh, komisijas uzticamību, kā līguma sargātāja demokrātijas, tiesiskuma un pamatiesību jomā. Daudz Eiropas pilsoņi tiešām ir vīlušies par to, kā tika iecelts komisijas jaunais ģenerālsekretārs. Viņu apstiprināja uh, komisāru kolēģijas Amāja kungām ir uh, plāni ne tikai par savu nākotni, bet arī par juridisko dienestu. Un uh, saņem vēstules no pilsoņiem, kur sakām, es varu uzticēties Eiropas Savienībai nākotnē, ja visietekmīgākā institūcija šādi rīkojas. Kā mēs varam būt, kā mums var ticēt pilsoņi, ja politiska komisāru kolēģija apstiprina šādu uh, Uh, personu amatā un šādā veidā. Es gribētu zināt, kas īsti notika. Kornelija Ernsts no Goe. Paldies. Jā. Jūs piedāvājat mums tādu plašu repertuāru, par ko mums runāt. Ja mēs runājam par uh, tiesiskumu, kā jau komisija, kā jau kolēģi norādīja, nu, uh, notiek arvien lielāka šķelšanās, un tagad vēl uh, arī uh, tagad ASV uh, mūs novedz uz uh, ekonomiskās, uh, ekonomiskā kara robežas, runājot par šīm uh, soda muitas tarifiem. Un uh, ko mēs vispār varam sagaidīt. Nu, man, es esmu ļoti pesimistiski noskaņota. Mums ir pilnīgi neapmierinoša situācija šobrīd. Tālāk datu aizsardzības pakotne. 21. maijā tam visam jāstāj spēkā arī e-privātumam un regulai par uh, Eiropas institūcijām, bet ko mēs tagad redzam, nu, vismaz attiecībā uz pēdējo dosjē notiek pilnīga blokāde padomē. Tagad noteiktās jomās datu aizsardzība tiek nobīdīta malā, piemēram, Eiropola gadījumā komisijas priekšlikumā visas aģentūras struktūras, un, piemēram, arī tiesības sargājošās iestādes uh, tiek iekļautas šajā aptvērumā, bet tagad uh, padome to bloķē vairākos punktos. Un tas nozīmē, ka saulēcīgi to visu nevarēs ieviest un īstenot, un uh, pieaug arī spiediens līdz ar to. Un uh, kāda ir šī? Uh, Eh, nu, uzticēšanās starp parlamentu un padomi, un tagad tiek spēlēts, eh, izspēlēts laiks, un eh, tiek, nu, paredzēts novilcināt harmonizāciju daču, das, datu aizsardzības jomā attiecībos tiesības sargošām iestādēm. Nākamais jautājums ir, bērnu diskriminācija, nu šeit uh, ir jāizvērtē situācija, tas ir labi, bet uh, vai tiešām ar to pietiks, vai nevajadzētu pieprasīt papildu pasākums, jo Romu diskriminācija ir vienkārši skandaloza, ka tā notiek uh, tā uh, praktiski visās valstīs Un tādēļ rodas jautājums, vai tiešām nevajadzētu darīt kaut ko vairāk, lai to apturētu, vai nevajadzētu kādus obligātus pasākumus uh, veikt, nevis vienkārši to visu atstāt dalību valstu ziņā. Paldies tagad Judītas Argentīni zaļo vārdā. Vispirms vēlos pateikties komisārei par jaunajiem projektiem LGBTI uh, tiesību jomā. Eiropas komisija atbalsta praidus uh, dalību valstīs, pilsoniskās sabiedrības cīņu pret naida kurināšanu, par uh, rada iespēju runāt par geju laulībām daudzās uh, dalību valstīs. Jā, mēs esam ļoti apmierināti, ka jūs atbalstāt šādus priekšlikumus. Vēl viens cits jautājums nediskriminācijas jomā, kur ir eh, zināmas problēmas, šī horizontālā vienādās attieksmes direktīva, par ko neviens neko nav dzirdējis kopš 2009. gada, vai kaut kas padomē virzās uz priekšu, un vai komisija un parlaments tomēr kaut ko varētu kopīgiem spēkiem panākt. Nākamais eh, jautājums ir cietušo tiesību aizsardzības direktīva. Jau 2011. Uh, gadā tā tika uh, iesniegta, apstiprināta 2011. gadā. 2015. gadā visām dalību valstīm tā bija jāievieš, bet uh, izskatās, ka nekas nav uh, izdarīts līdz galam vai ir paredzēts uzsākt uh, pārkāpumu procedūras vai uh, jums ir pieejams pārskats par to, kā dalību valstis nodrošinās to, lai uh, nebūtu diskriminācijas starp uh, cietušajiem, kam ir dokumenti un kam nav dokumenti, nedrīkst pieļaut diskrimināciju pēc dzīves vietas. Un uh, es tiešām vēlos nodrošināt, lai mēs visu atbilstoši īstenot un lai būtu pieejam vairāk lielāka informācija. Paldies par jūsu centieniem strādājot pie uh, direktīvas cīņai pret uh, nelegāli iegūt līdzekļu legalizāciju. Uh, Igaunijas prezidentūras laikā panāktais ir liels uzlabojums, bet uh, dalību valstis vēl nav ieviesušas uh, ceturto direktīvu, un tagad mēs jau pārējām pie nākamā posma. Tas ir instruments cīņai pret noziedzību, tad eh, dalību valstīm ir jāsāk rīkoties, un ir tiešām skumji redzēt, ka daudzas dalību valsts, tā skaitā mana, Nīderlande, joprojām nav to īstenojušas. Un visbeidzot, eh, mēs tagad arī sākam debates par daudzgad finanšu schēmu un vai komisija iesniegs priekšlikumus par nosacījumiem DSF sasaistot ar tiesiskumu, jo liels finansējuma apjoms plūst uz valstīm, kur ir ļoti elastīga pieeja uh, tiesiskumam un pamat tiesībām. Un es domāju, ka tas būtu īstais brīdis sākt šādas debates, vai uh, mēs saņemsim šādus priekšlikumus tuvākā nākotnē. Paldies! Lielas paldies, Anna Marija, kur atsabild. Paldies, paldies, komisārs Kunze. Paldies arī par jūsu iniciatīvu un, un entuziasmu apkarot nelegālu saturu tiešsaistē. Tas, protams, atbilst arī Eiropas parlamenta ziņojumam, kurā vēršamies pret bērnu seksuālu izmantošanu, tostarp arī tiešsaistē. Un um, par to prieks. Ja beidzot and all the initiative the Commission took on that day. Tātad jauki, ka komisija ir uzņēmusies šo iniciatīvu. Un labi, ka tiek turpināts izdarīt spiediens arī uz nozari par to, lai šāda veida saturs, nelegāls saturs tiktu izņemts no interneta. Augstu vērtēju arī jūsu apņēmību attiecībā uz Stambuls konvenciju. Uh, Mums bija plenārsēdē arī apstiprināts tāds ļoti spēcīgs paziņojums, kurā vērsāmies pa visām dalību valstīm. Un te nu gribētu vaicāt, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz mm, padomi un padomas vēlmi pievienoties Stambuls kon konvencijai un vai ir uzsākts dialogs uh, ar dalību valstīm, tām dalību valstīm, kas nav ratificējuši šo konvenciju, kam ir kaut kādas iebildes un tam līdzīgi. Zinām, ka debats, piemēram, risinās uh, šais valstīs, pat Bulgārijā, piemēram, kas ir prezidentūras uh, valsts, ir šobrīd nav nekādas virzības uz priekšu ar šīm diskusijām. Es priešām ceru, ka darbs turpināsies. Un gribētu lūgt jūs arī Bulgārijas kontekstā ar, nu, izdarīt spiedienu un nu, likt šo jautājumu atkal dienas kārtībā vēl Bulgārijas prezidentūras laikā. Turklāt gribēju arī paust bažas par e-privātumu regulu. Trialogi turpinās. Ceru, ka komisija varēs palīdzēt mums pārliecināties, ka sabalansējam šos augstos personas datu aizsardzības standartus, bet vienlaikus neapdraudam novatorismu un nodrošinam juridisku skaidrību, konsekvenci ar vispārējo datu aizsardzības regulu un citiem tiesu aktiem, tāpat laikā nekautējot, nekaitējot digitāliem tirgumu. Un visbeidzot, gribu arī atzinīgi vērtēt un pateikties jums par paziņojumu attiecībā uz diskriminācijas apkarošanu LGBT kopienām. Jāsaka, arī šajā gadījumā attiecīgā direktīva ir iestrēgusi padomē un gribu vaicāt, vai ir kaut kāda cerība, ka tas varētu tomēr kaut kad sākt atkal virzīties uz priekšu. Paldies! Lielas paldies! Tālāk Kristīna Volbonefē. Paldies, priekšādātāji, paldies, komisārs Kunze. Kā jau teica līdzreferente, nu pat eh, Stambuls konvencijas ratificēšana, un, protams, ir ārkārtīgi svarīga Gribu jums tieši par to arī uzdot jautājumus. Gribēju, lai jūs nedzat ļoti precīzas un konkrētas atbildes. Nu, pirmām kārtām par to, kas tika teikts darba grupas laikā padomē, kas bija 28. februārī attiecībā ar šo rīcības eh, kodeksa darba grupu. Un, protams, ka šai darbā jums ir viss mūsu atbalsts. Mēs tiešai juridiskajā cīņā arī mm, esam jūsu pusē. Vēlamies mm, tātad noskaidrota, vai ir šeit ES kompetence un tā tālāk. Tāpat arī vēlamies parlamentu juridiskiem dienestam lūgt sniegt savu profesionālo atzinumu un uh, paskaidrot mums to, vai ES var saglabāt šeit zināmas kompetences, jo zinām, ka viena otra dalība valstu šādu veidu kompetenci padomē šobrīd apstrīd. Un uh, arī gribēju atsaukties uz Karacas bildu teikto par Bulgāriju. Uh, arī tai vajadzētu, tā šobrīd prezidenta valsts eh, atteikt, turpināt darbu pie Stambuls konvencijas ratificēšanas arī šeit pa, pašu valstī. Un viņi taču ir prezidentūra valsts. Nu, vai varētu turpmākajos sešos mēnešos tiešām gūt kaut kādu progresu šai jomā, jo tas ir tik ārkārtīgi nozīmīgi. Paldies par uzmanību. Thank you. Paldies. Cecil Kienge tālāk. Grācie, komisārjā. Komisārs kundze, paldies. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments pieņēma ziņojumu par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā 2016. gadā. Tur tika atzīmēts, ka dalību valstīs diskriminācija kā parādība joprojām eh, pieņemas apjomos tas eh, attiec uz daudzām konkrētām dalībvalstīm, bet īpaši attiecībā uz konkrētām iedzīvotāju grupām, nu, piemēram, migrantiem, romiem, kas tika minēti. Nu, īpaši migrantu gadījumā konstatējam, nu, piemēram, mačerātā bija šaušanas incidents pirms pāris nedēļām, kurā seši Āfrikas izcelsmes migranti eh, tika apšaudīti. Un mērķis šai šaušanai, protams, bija panākt pēc iespējas vairāk upuri, tīpaši Āfrikas izcelsmes iedzīvotāju vidū. Nu, lūk, šāda šaušana pa pūli, eh, Āfrikas iedzīvotāju nogalināšana, viņi nesaņem nekādu veidu juridisku aizsardzību esam aicinājuši īstenot koordinācijas darbu ES mērogā, vajadzētu iecelt koordinātoru un vajadzētu arī ES stratēģiju. Jāizstrādā sevišķi darbības modeļi, nu, piemēram, attiecībā LGBTI, romiem un tā tālāk gribēju vaicāt komisārei, vai viņa turpina sekot līdz arī šai afrofobijai, kas parādījusies un izvēršas. Un visgrīdzot gribu vaicāt komisārei, vai viņa atbalstīs mūsu aicinājumu Eiropas cilvēku tiesību un demokrātijas fonda um, gadījumā. Jau domājam, ka pilsoniskajā sabiedrībā šajā jomā norisinās pārmaiņas. Paties nākamā runātāja Anna. Tack så mycket och tack eh, kommissionären för att du... Anna Hedda. Paldies! Es paldies, komisārs Kunze. Jūs vienmēr esat gatavi ierasties pie mums un atbildēt uz jautājumiem. Man ir gan viens jautājums, ko vēlos jums uzdot. Nezinu, vai jūs to jau pieminējāt. Gribu atsaukties uz cilvēku tirzniecības apkarošanas direktīvu. Arī tur tiek runāts par vienlīdzīgām iespējām un tam līdzīgi redzam, ka cilvēku tirzniecība pasaulē pieaug. Un novērojam arī zināmas pārmaiņas šīs parādības īstenošanas tendencēs. Komisija ir iesniegusi paziņojumu par cilvēku tirzniecību, bet mums kā parlamentam nav, nešķiet, ka tā ir pietiekama stratēģija. Situācija mainās, noteikumi šai, šai spēlē mainās. Mainās apstākļi, kādos šie cilvēki tirgotāji strādā, un gribam baicāt, vai komisija ir paredzējuši šo pašu savu, savu stratēģiju arī pārskatīt. Paldies! Nākamie runātāji, Mecols kundze. Es vēlējos uzdot kolēģis vādošo jautājumu. Kā jūs esat paredzējuši tālāk attīstīt Romu stratēģiju pēc 2020. gada? Ko komisija ir mācījusies no pašreizējā ietvara, kā, ietvar, kāds ir bijis progress attiecībā ar Romu integrāciju, kādus soļus komisija plāno spērt un kā plānojat paplašināt šos darbības ietvaru pēc 2020. gadā, jo to taču mēs prasījām rezolūcijā, kas nesen tika pieņemta šeit parlamentā, un visbeidzot, cik daudz līdzekļu tērāts kopš 2011. gada šai jomā, kāda ir situācija ar Rietumu Balkānu um, valstu pievienošanos Romu stratēģijā, un kas notiek ar uzraudzības darbu. Paldies, kolēģi! Nu, tas saucas struktūrēts dialogs, bet nu, es nezinu, vai te ir īpaši liela struktūrētība šai um, dialogā. Jā, jūs arī vēlaties uzdot jautājumu, tas būs vēl nestruktūrāk, vai ne tā? Es atvainojos, ja neietilpstu struktūrā, bet gribēju uzdot jautājumu par vispārējo datu aizsardzības regulu. Mums ir bijuši daudzas, daudz plašu debašu par to, tāpat arī bija tehniskas pārbaudas attiecībā uz valodnieciskiem, juridiskiem jautājumiem. Un tagad, pāris nedēļu pirms šai regulai vajadzētu sākties, sākties spēkā un tapt īstenotai, uh, padomu vēlas nākt klajā ar kaut kādu labojumu. Neko tādu vēl iepriekš neesmu pieredzējis un gribētu gan dzirdēt, ko komisija zina par šo iespējamo labojumu vai grozījumu, kāds ir tās, kāda ir tās nostāja attiecībā uz šo padomas stratēģiju. Korigendum, ja tā tad šis labojums no padomas, tāds šis nosaukums, jā. Yeah. Right, um, oh, so many issues with that. Um, okay, so I'm very conscious there's about a million questions there. Jā, nu, tiešām burtiski tūkstošiem jautājumu. Mm, Visdažādākie, visplašākie par visām jūsu kompetenci jomas eh, niansēm, bet, nu, lūdzu, centieties tad atbildēt uz tiem. Paldies! Mēs vienmēr sakām, ka nākamreiz šo jomu sašaurināsim, lai varētu tiešām konkrētāk visu jomu arī nosegt, bet nu atkal tas nav izdevies. Centīšos atbildēt uz pēc iespējas visiem jautājumiem tomēr. Pirmām kārtām jūs jautājāt par pierādījumiem un juridisko bāzi. Nu, par laika grafiku runājot, priekšlikumu vajadzētu pieņemt aprīlī, šķiet 17. aprīlī šī tikus vairāk kārt atcelts tas uz vēlāku laiku, tāpēc, ka tas ir ļoti daudz šeitnēns jautājums, atsevi pretrunīgs, delikāts jautājums atsevišķos aspektos, un tas viss bija jārisina. Jūs jautājat par juridisko pamatu. Domājam, ka 82. juridiskās sadarbības pants varētu par to kalpot. Tas ir viens. Otra lieta par pierādījumiem. Nepieciešams izlīdzsvarot nepieciešamību nodrošināt visu Eiropas instrumentu, kas varētu palīdzēt tiesību sargājošām iestādēm vākt e Eiropas mērogu pierādījumus pārrobežu teritorijās. Un šobrīd tas nav iespējams. Un tas viņam, protams, jāspēj darīt, pamatoties uz skaidri definētu apvērumu, kā jau pirmī teicu, šiem pierādījumiem ir jāatbilst zināmām samērīguma prasībām, Tātad joprojām notrisinās diskusijas par aptvērumu un par konkrētiem incidentiem, kad to varētu piemērot, piemēram, Eiropas aizsardzības rīkojumu gadījumā, un tad to varētu izmantot. Tā ir viena lieta, otrām kārtām jāapsver atbilstīgi un jārod līdzsvarots risinājums arī tajā, kā izveidojam drošības klauzulas tiem gadījumiem, kad, piemēram, uh, IT uzņēmumiem, tiesības sargājušas iestādes mm, kaut ko prasīs, bet radīsies nu, kaut kādas šaubas par šādu veidu prasību legalitāti. Arī te mums jārod kaut kāds praktiska rakstura risinājums. Tas saistīts arī ar nepieciešamību panākt risinājumu attiecībā uz režīmu, jeb sistēmu, kas stieptos arī pāri ES robežām. Šie to minēja ievadvārdos, runāšu ar saviem Amerikas partneriem par apusējības sistēmu, kā panākt labāko risinājumu. Jo redzam, ka pašreizējās sistēmas ietvaros daudz ES pierādījumu varētu nodot ASV, un mums jāpārliecinās, ka mūsu tiesības sargājušās iestādes varētu līdzīgā veidā apusēju šādus pierādījumus saņemt. Tad vēl ir arī dažādi jautājumi, ko cenšamies līdzsvarot risināt papildus minētajiem. Piemēram, Tātad eh, nepieciešamība aizsargāt pamatiesības pretstatā uzlabot tiesību sargājošo kapacitāti pāris komentāru attiecībā uz IT, jo, protams, ka tiesneši un prokurori vēlas šo instrumentu, bet IT uzņēmumi paši aicina nodrošināt plašāku juridisko skaidrību, um, tādus pamatīgākus noteikumus, kas nodrošinātu uzņēmumiem skaidrāku ainu par to, kā rīkoties konkrētās situācijās kad tas saņem prasību no tiesības argojošām iestādēm attiecībā uz ēs pierādījumiem. Esmu pārliecināta, ka mēs um, suri grūti strādāsim pie šī priekšlikuma finalizēšanas, ņemsim vērā jūsu konstatējumus, ir īpaši piezīmes attiecībā uz pamattiesībām, tāpat arī, atka, protams, iekļausim šeit nākotnes iespējamās pārbaudas, jo, kā jau teicu, šis um, tiesībāks ir ļoti vajadzīgs, uh, svarīgs ietilpst krimināltiesību jomā, bet tāpat laikā tam, protams, ir arī cita veida tāda vēl neatrisināti jautājumi un ceru, ka to visu mums izdosies atbilstīgi sakārtot. Esam sprieduši arī par mm, vajadzību tikties ar tieslietu ministriem Nīderlandes prezidentūras laikā tas vēl notika, tas bija 16. gadā, un ministri ir nepacietīgi gaida šo tiesību aktu, tāpēc, nu jā, beidzot ir vajadzīgi rezultāti pēc visām šīm diskusijām un juridiskā darba. Tālāk, zināmā mērā saistībā ar pasažieru datu reģistru, ja PDR, uh, un uh, Eiropas kopienu tiesas nolēmuma ietekme attiecībā uz trešām valstīm šai, gadī, šai saistībā. Ir skaidrs, ka komisijai būs mm, nākt klajā ar papildus definīciju attiecībā uz PDR nolīgumiem, pirms var atsākt sarunas ar trešām valstīm. Šobrīd te runājam par Meksiku. Vai pirms uzsākam sarunas ar citām trešām valstīm? Esmu pārliecināta, ka jūs jau zināt, ka Japāna uh, ir viena no valstīm, kas vēlas šīs sarunas par PDR uzsākt, ņemot vērā, ka tur pavisam drīz gaidāms olimpiskās spēles, un līdz ar to šis jautājums ir īpaši aktualizējies. Turpināsim tāpat arī skaidrot saviem starptautiskajiem partneriem juridisko ietvaru PDR detu nodošanai trešām valstīm, tā kā to paredz Eiropas kopientiesas nolēmums, un uzsvērsim nepieciešamību Eh, apvienot šo vēlmi uzlabot drošumu un drošību mūsu pilsoņiem ar augstu personas datu aizsardzības līmeni. Domāju, ka ir skaidrs, ka tam visam būs ietekme uz citiem nolīgumiem un kopienas tiesas nolēmumu, tiesas nolēmums um, nu, attiecībā uz eh, PDR nolīgumu ar Kanādu neietekmēs dalību valstu pienākumus. Nu, jāsaka, tas tāds juridisks, juridiski rakstura jautājums, tie tehnisks arī pēc savu raksturu, nu, vismaz man tā šķiet, bet, protams, ir labi uzdot šos jautājumus arī tiem kolēģiem, piemēram, kas strādā ar iekšlietām, jo tas ir arī viņu kompetencē. Nu, lūk, tik daudz par PDR jautājumu. Privātuma vairoks arī, lūk, atkal runājam par privāto datu aizsardzību. Jā, es teicu, ka izturēšos strikti. Un šķiet, to teica arī tieši to arī darīju. Biju tur martā, man radās priekšstats par to, ar kādām grūtībām viņi sastopas administrācijas nomaiņas rezultātā, bet es un daudzkārt uzsvērus, ka privātuma vairogu pamatā ir jābūt savstarpēju uzticēšanās bāzei un tad arī milzīgām plašām saistībām un saistību lokiem, solījumiem arī no mūsu puses. Un, bet pirmām kārtām no ASV un viņa administrācijas puses. Mēs savās rekomendācijās, rekomendācijās izsakāmies skaidri. To sagatav, to, tā sagatavoja darbu grupa 29, mm, došos uz ASV un eh, runāsim ar visām interesantām pusēm arī par šiem termiņiem. Vēlos uzsvērt, ka līdz tam brīdim ASV šobrīd jau ir īstenojušas dažas no mūsu rekomendācijām, piemēram, certifikācijas uzlabošanas process. Un e, nepatieso sūdzību regulējums, piemēram, bet ir arī citas lietas. Vēlamies tādu visaptvarošu ombuda dienesta darbību un šādu sistēmu ierosināja ASV puse. Sakot, ka lūk šāda struktūra būtu tad neatkarīga un tā arī izcinātu sūdzību jautājumus no Eiropiešu puses, ja garā gadījumā radās kāds aizdoms par to, ka tiesību sargājušās iestādes ir piekļuvušas datiem neatbilstīgi. Tādā veidā, kā tas nav bijis legāli paredzēts. Mums ir jāuzstāja, lai šāda veida persona tiktu nozīmēta un būtu šāda struktūra. Tāpat arī es skaidru un gaišu pateicu, ka tas ir viens no tiem priekšnosacījumiem. Uh, no nu, kā neesam gatavi atkāpties. Tāpat arī, nu, vēl citu komiteju iecelš, amatpersonu iecelšanu tam, kad bija pagājušā gada martā ASV, runāja ir augst, vienu augstu stāvošu ierēdni, kas teica, ka privātuma vairoks šobrīd viņu administrācijai nav darba kārtības priekšgalā, tā nav prioritāte. Un es teicu, tā kļūst par, tas kļūst par prioritāti ja mēs skaidri un gaiši pateiksim, ka mēs vispār šīs sistēmas darbību apturēsim citādi. Un es tiešām ceru, ka tagad šī izpratne arī no viņa puses ir plašāka, labāka. Kad tiekos ar uzņēmēju darbības pārstāvjiem, ne tikai ASV uzņēmumu pārstāvjiem, bet arī ar Eiropas uzņēmumu pārstāvjiem, viņi vienmēr uzsver nepieciešamību šāda veida juridisku sistēmu veidot. Bet, nu, man jāsaka, ka pamazām man pacietības mērs ir pilns un skaidri un gaiši par to es runāju, es darīšu to arī turpmāk, tagad, kad došos uz Vašingtonu. Jāsaka, arī manā rīcībā ir labi instrumenti juridiskā analīze, kas notika ar 702 kāda cita veida sekas būs jauniem ASV tiesību aktiem. Uh, prasīšu kolēģiem arī tādu pamatīgu juridisku analīzi, ņemot vērā, kas ir tas, kas mums ir nepieciešams, kā garantīs no ASV puses. Uzklausīšu arī ASV viedokli, nu, teiksim, ASV pilsonisko organizāciju viedokli. Es vienmēr ar viņiem arī tiekos, jo, jo man vienmēr ir vajadzīga arī reakcija no visiem šiem uzraudzības iest, pilsoniskās uzraudzības iestādēm un uzņēmumiem un tam līdzīgi. bet domāju, ka Eiropas Savienībai tiešām ir jāiet par to visu un jārunā, un skaidri un gaiši arī jānorāda uz termiņiem. Tas pats attiecas uz Federālo tirdzniecības komiteju. Arī te ir um, tādas konkrētas saistības, kas jāpilda par tiesiskumu. Atgriezīšos pie jautājumiem šai jomā. Jā, nepieciešams spēcināt ietvaru nepieciešams to spēcināt, arī labāk definējot, ko saprotam ar tie, tiesiskumu, ar tiesiskumu principu. Tas ir tas princips, kas mūsuprāt ir demokrātijas pamatā. Demokrātiskas valsts pamatā. Nu, man par pārsteigumu ir daudzi tādi, tostarp arī oficiāli ierēģi, kas ir pārliecināti, ka, ja kāds vinnē e, vēlēšanās, tad, nu, viņam, tad viņam ir tiesības darīt pilnīgi jebko. Nē, tiesiskumā princips to neparedz. Ir nepieciešama neatkarīga, tie, neatkarīgas tiesu iestādes un attiecīgs varu, varas līdzsvers un sadalījums politiskai varai ir tomēr nu, kaut kāda ierobežojuma. Viņi nevar ietekmēt tiesu sistēmas un tā tālāk. Protams, ka sistēmas ir dalība valstīs ir dažādas un tā tālāk. Un, kad runāju dalību valstu iedzīvotājiem, eh, tad, protams, konstatējam, ka esam ļoti uzmanīgi raugāmies šo principu un vienmēr konstatēju, ka ar pārarguments tiek izmantots tas, ka ir tik dažādas dalībvalsts sistēmas, citur nav konstitūcijas, citur nav attiecīgi konstitucionālās tiesmas, nav tiesnešu padoms. Jā, mums, protams, ir 28 unikālas tiesību sistēmas, bet arī šīs unikālās sistēmas eh, jāpamato uz vienu konkrētu principu, un tas ir tiesiskums. Un to mēs arī domājam tajā brīdī, kad izstrādājam iniciatīvu par to, ka ir labāk jādefinē nevien tikai tas, ko saprotam ar tiesiskumu, bet arī kādam vajadzētu būt mehānismam šim. Mēs taču strādājam šeit ar datiem, kādi ir tie veidi, kā uzraudzīt šī principa ievērošanu. Mēs šo darbu turpināsim, strādāsim ar šīm idejām, priekšlikumiem, ko jūs iekļāvāt savā rezolūcijā. Uh, jo tur tiešām bija ļoti daudz liederīgu ideju un veidu, kā virzīties uz priekšu. Un esmu pārliecināta, ka tas mums tiešām arī jādara, lai mēs varētu palielināt šo juridisko drošību Eiropas Savienībā. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, ko teica Argentīnī kundze par tiesiskumu nosacījumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu nākotnē. Kad nācu klajā ar šo domu, tad jāsaka, vienā otrā dalībvalstī radās pat panika. Jo, protams, ka tas tika uzskatīts, nu, kā tāds, nu, rājiens atsevišķām valstīm un tā tālāk. Bet nē, nē, mēs sakām, ka nē. Tam visam, tas viss ir saistīts ar horizontālo finansējumu, ar visiem tiem līdzekļiem, kas tiek doti dalību valstīm. Uh, vienalga, par kuru dalībvalstu šeit runājam, un nepieciešams arī definēt, kā izprotam tiesiskumu procesu, kas ir galvenie priekšnosacījumi, lai šis princips varētu darboties konkrētā valstī. Un tad tas viss jāatspoguļo konkrētas tiesību sistēmas aprakstā, paredzot arī mehānismus, tā kā tas ir dalībvalstī. Tad pirmām kārtām definīcija, kam nāktu līdzi detalizētāks apraksts par to, ko ietveram šajā tiesiskuma principā dalībvalstīs. valstīs Mums ir jābūt pēc iespējas konkrētākiem, tā lai mēs varētu atbrīvoties no šīm šaubām, ka nākotnē iespējams lēmumi tiks pieņemti patvaļīgi, proti mums eh, šīs dalībvalsts nepatīk, tāpēc mēs apgriezīsim līdzekļus. Es eh, negribētu, ka mēs eh, sākam pieļaut šādas kļūdas, bet mums vajadzētu tomēr strādāt ar šiem nosacījumiem, un es uzskatu, ka mēs eh, varētu līdz ar to aizmirst arī par ļoti daudziem citiem nosacījumiem. Mums vajadzētu iestāties par noteikumu vienkāršošanu un vairāk domāt par eh, pašu svarīgāko. Tagad mazliet vairāk par eh, Eiropas Savienības fondiem un jūsu jautājumiem par Slovākiju. Uh, Noteikti vajadzētu pierādīt, ka Eiropas Savienības līdzekļi nav bijuši pamatā šim ļoti uh, šausminošajam gadījumam, tātad, ka nav notiks um, korupcija ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kas notiks pēc 2020. gada. Mums ir vajadzīgs specializēta iestāde, kas ļautu uh, risināt šādas lielas, smagas lietas Eiropas Savienībā, tā izskaitā tādas, kas saistās ar korupciju. Esmu pārliecināta, ka mēs rīkojamies pareizi, un es gribētu aicināt eh, visas dalība valstis. Tātad eh, vēl mums trūkst Zviedrijas, Maltas, Polijas un Ungārijas. Mēs eh, ceram, ka Nīderlanda pievienosies pavisam drīz. Jo īpaši es gribētu pieminēt tādas dalībvalstis, kur tiek sagaidīts, ka tiks piešķirti līdzekļi dažādiem kohēzijas projektiem, un īpaši šeit es runāju par Poliju un Ungāriju. Noteikti, ka šīm valstīm vajadzētu pārskatīt savu lēmumu par pievienošanos EPO. Tam ir jābūt mūsu galvenajiem mērķim, proti apkarot uh, krāpšanu un korupciju ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Te ir runa arī par nodokļu maksātāju uzticēšanos. Un paskatīsimies, kā attīstīsies tālāk Slovākijas lieta. Es patiešām ceru, ka šīs šausminošās slepkavības uh, Vaininieki tiks pavisam drīz atrasti un tiesāti, bet, eh, protams, no tā mums ir arī jāmācās. Mums eh, vajadzētu strādāt pie EPO izveides, mums vajadzētu arī labi sagatavot visus nosacījumus attiecībā uz turpmāku līdzekļu piešķiršanu, un mums vajadzētu arī veiksmīgāk aizsargāt eh, godīgus cilvēkus, žurnālistus, ziņu sniedzējus. Mēs pašlaik gatavojam galīgo priekšlikumu uh, informēt, par informētājiem. Šīs priekšlikums būs horizontāls un uh, cerams, ka tas nodrošinās labākas iespējas godīgiem cilvēkiem sniegt informāciju, ja viņi konstatē, ka kaut kas slikts notiek ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Uzskatu, ka tas ir ļoti labs plāns. Par EPO nebija konkrēti jautājumi, tāpēc uzreiz pie, pievērsīšos vispārējai datu aizsardzības regulai. Maija termiņš tuvojas strauji. Mēs pašlaik strādājam pie trīs virzieniem. Pirmkārt, mēs cenšamies koordinēt dalību valstu darbu pie saistītiem tiesību aktiem. Regulē piemērojama uh, mm, nepastarpināti, tas ir skaidrs, bet ir arī daudz citu svarīgu tiesību aktu dalībvalstīs, kuri būtu jāatjauno, jāaktualizē, un, protams, ka um, visi sarežģījumi parādās tieši detaļās. Mums ir jānodrošina vienoti noteikumi. Mēs redzam, ka vēl ar vienu pastāv iespēja dažādām atšķirībām. Uh, Komisija sazinas ar vairākām dalībvalstīm. Mēs mēģinām sadarboties ar šīm valstīm, lai um, šīs valstis ievērotu regulas um, garu. Pašlaik ir divas dalībvalstis, kas ir pieņēmušas tiesību aktus. Tātad te ir runa par Austriju un Vāciju. Citas dalībvalstis uh, pieliek mm, vēl pēdējos pūliņus. Uh, šiem tiesību aktiem, bet ir arī tādas valstis, kuras visticamāk nepaspēs pieņemt vajadzīgos eh, tiesību aktus laikā. Tas nozīmē, ka nāksies sākt eh, piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus bez saviem nacionālajiem tiesību aktiem. Un eh, šie nacionālajie tiesību akti savukārt ir vajadzīgi, lai ņemtu vērā dalību valstu īpatnības, jo īpaši attiecībā uz publisko sektoru. Tas būtu tāds viens darba virziens, otrs darba virziens ir mazie un vidējie uzņēmumi. Daudzi uzņēmumi baidās no jaunajiem noteikumiem. Dažkārt šīm bažām nav nekāda pamata, jo ir jāveic riski izvērtējums, cik tālu šie uh, jaunie noteikumi, jaunā vispārējā datu aizsardzības regula uz viņiem attiecas. Domāju, ka viņi ir pelnījuši labākus skaidrojumus, labākus konsultantus, tāpat arī viņi ir pelnījuši informāciju, kas viņiem tiktu iesniegta laicīgi, un galvenokārt tas ir dalība valstu un datu aizsardzības iestāšus pienākums. Arī komisija pie tā strādājas, katru dienu saņem desmitiem ēpastu par mm, to, kā piemērot eh, vispārējot aizsardzības regulu savā uzņēmumā. Es cenšos atbildēt, bet tas eh, patiešām nav mans pienākums. Dažos gadījumos es arī neesmu pietiekami precīzi, jo vispārējā datu aizsardzības regula ir eh, jāizteno dalību valstīs eh, ar eh, nacionālu tiesību aktu palīdzību. 24. janvārī mēs sagatavojām vadlīnijas. Tāpat arī mēs piešķirsim vairāk līdzekļu izpratnes veicināšanai jo īpaši domājot par uzņēmumiem. Esmu pārliecināta, ka šī gada gaitā mēs ar to tiksim galā. Kā jau es minēju, tieši datu aizsardzības iestādēm vajadzētu strādāt pie šiem pienākumiem, proti pie uzņēmumu sagatavošanas. Trešais mūsu darba virziens attiecas uz pilsoņiem. Datu aizsardzības regulā ir uh, tāds pamatīgs tiesība akts, un tai, protams, ir ļoti ievērojama ietekme gan uz uzņēmējdarbības pasauli, gan uz valsts sektoru. Ja pilsoņi, ja iedzīvotāji neizmantos savas tiesības, ko tie iegūst ar šo regulu, tad tai nebūs bijis nekādas jēgas. Tieši tāpēc mums vajadzētu veicināt uh, izpratnes veicināšanu, ar kampaņu. Mums vajadzētu sadarboties ar dalību valstīm, iesaistīt datu aizsardzības iestādes, vajadzētu sadarboties ar uzņēmumiem, kas to vēlas. Esmu pārliecināta, ka uzņēmumiem pašiem ir jāinformē savi klienti un jānorāda, kā viņi ievēro šos jaunos noteikumus. Tūkstošiem reizes esmu dzirdējis no uzņēmumiem, ka uzņēmumiem privātās dzīves aizsardzības uzlabošana nozīmē arī to, ka klientu uzticēšanās tiem pieaug. Tātad tā ir priekšrocība. Cerams, ka Eiropa beidzot sāks saprast, kāpēc mēs nācām klajā ar šo tiesību aktu. Stambuls konvencija patiešām bēdīgs stāsts. Te ir runa par ļoti praktisku un noderīgu tiesību aktu, un tā ļauj mums vērsties pret uh, briesmīgiem vārdarbības gadījumiem pret uh, sievietēm un bērniem, un šeit es nerunāju tikai par uh, tradicionālajiem vārdarbības veidiem. Patiešām nezinu, vai šādas tradīcijas būtu jāturpina. Tātad te ir runa par um, ģentāli kropļošanu, piespiedu laulībām, piespiedu nolaupīšanām, daudzām citām šausminošām lietām, kurām nu dien Eiropā 21. gadsimtā nav vietas. Tieši tāpēc Eiropas Savienība pati ir pievienojusies Stambuls konvencijai. Es vēlētos pateikties jums, Eiropas parlamentam, par sniegto atbalstu. Jūsu atbalsts bija patiešām noderīgs, jo īpaši vēlos pateikties kundzei ar ļoti sarežģīto uzvārdu. Bonifā kundzei. Un tāpat arī Korācas Piltas kundzei. Paldies par uh, jūsu darbu. Tātad 17 uh, dalībvalstis jau ir ratificējušas konvenciju. Dažas vēl gaida, un uh, Dažās dalībvalstīs ir ļoti kaismīgas debatas par šo tematu. Pieminēšu Bulgāriju. Nevēlos šeit nevienu uh, likt pie kauna staba, bet Bulgārija ir prezidējošā valsts, varbūt tāpēc tā ir labs piemērs. Es seko līdzi debatēm Bulgārijā, un es redzu, ka mm, jau virsraksts Stambuls konvencija mm, rada negatīvu uh, reakciju. Tāpat arī ir grūtības ar tulkojumu, ar, ar redakciju. Tiek uh, pieļauta tāda konvencijas interpretācija, kas uh, saka, ka tiks atļauts trešais dzimums. Tātad es šeit runāju par uh, bulgāru valodu, kurā nav atšķirības starp dzimumu un dzimti. Tātad šeit parādās tādi jautājumi, kurus mēs nemaz negaidījām, kā tie varētu parādīties. Katrā ziņā es tos negaidīju. Un eh, tāpat arī mm, iesaistītās puses dažkārt norāda, ka Stambulas konvencija varētu mm, iedragāt tradicionālo ģimenes modeli. Šeit es mēģinu skaidrot, ka uh, Ar Stambuls konvencijas palīdzību un arī ar visu pārējo mēs eh, cenšamies kaunokārt nu vērsties pret vārdarbību pret sievietēm un bērniem, pret uh, vardarbību mājās, kas uh, vēl ar vien ir ļoti plaši izplatīts fenomens visās Eiropas Savienības valstīs. Tieši tāpēc mums ir jāpanāk, lai Stambuls konvencija tiktu ratificēta. Dažās valstīs, piemēram, Slovākijā, tiek izvēlēta pieeja, ka konvencija netiks ratificēta, bet tiks atlasīti vairāki eh, konvencijas elementi un tie tiks ielikti krimināllikumā. Es eh, turpināšu mēģināt viņus pārliecināt ratificēt konvenciju. Viņi izvēlas otro labāko variantu, kas man nepatīk, es nepiekrītu šādai pieejai. Es vēlējos jums norādīt, ka dažas dalībvalstis mēģina rast risinājumu. Nu, es nepiekrītu šim risinājumam, bet, protams, ka tas paliek dalībvalsts ciņā. Par romiem. Vēl viens pēdīgs stāsts. Mums ir stratēģija Stratēģija gan Eiropas Savienībai, gan arī dalībās stratēģijas, miljoniem vārdu, miljoniem dokumentu lapu, bet rezultātu nav. Tieši tāpēc es mēģināšu atbilstoši izvērtēt Romas stratēģiju Eiropas līmenī. Esmu tikusies ar tiem, kas ir iesaistīti vērtēšanā, un es aicināju viņus saukt lietas īstajos vārdos un pateikt, kas darbojas un kas nedarbojas. Lūk, piemērs par valstīm, kur ir uzsāktas eh, pārkāpuma procedūras attiecībā uz Romu bērnu integrāciju. Man ir jāsaka jau pašā sākumā, ka es eh, turpināšu šo pārkāpumu procedūru, bet es dodu priekšroku reāliem rezultātiem, un man rezultāti nav tikai pieņemti likumi. Es vēlos redzēt patiesas izmaiņas. Analizējot situāciju šajās dažās dalībvalstīs un runājot ar um, skolotājiem skolās, runājot ar vecākiem, aktīvistiem, politiķiem, man kļuva skaidrs, ka izglītība nespēs atrisināt eh, šo problēmu kā tādu. Tiek pieņemti skolu likumi, kas eh, nepieļauj diskrimināciju, bet eh, mums ir vairāk jāstrādā ar ģimenēm. Mums ir jāstrādā arī um, pie bezdarba un nabadzības izskaušanas, un tāpat arī ir jānovērš segregācija, bet ne tikai izglītības sistēmā. Uh, Tātad šeit ir jāiesaista visi atbildīgie dalībvalstīs. Man nepatīk šie vārdi visaptveroša pieeja, tas izklausās ļoti klišeiski, bet šeit šāda pieeja patiešām ir vajadzīga. Es apmeklēšu visas valstis, kur ir redušās problēmas ar Romu stratēģiju īstenošanu šī gada gaitā. Es vēlos saprast um, problēmas praksē. Mēs arī pārstrādāsim savu stratēģiju, lai tā būtu labāk piemērojama. Un eh, tāpat arī pras, praktisks aspekts, kāpēc eh, tas tiek darīts tieši tagad. Jo ātrāk mēs runāsim par konkrētām prioritātēm jaunajam daudzgadu finanšu plānam, jo lielāka iespēja, ka mēs nepieļausim tādas pašas kļūdas. Mēs eh, neieplānosim līdzekļus, kas nevienam nebūs vajadzīgi. Mums ir mētiecīgāk jāizmanto šie līdzekļi par eh, diskrimināciju, par eh, dažādām fobijām. Domāju, ka komisija dara visu, kas ir tās spēkos, lai norādītu, ka diskriminācija ir eh, nepieļaujama Eiropas Savienībā. Ir pieņemtu tiesību akti, tāpat arī mums ir uh, pamatlēmums par rasismu, ksenofobiju, kas ir jāīsteno dalību valstīs. Mums ir arī pret diskriminācijas tiesību akti. Mums vajadzētu arī uzstāt, ka ir jāpieņem vienlīdzīgas attieksmes direktīva. Jūs uzdevāt jautājumu par šo direktīvu. Kāda tad ir pašrai, pašlaik situācija? Padomē šī direktīva tiek bloķēta. Es vēlētos apspriesties ar ministriem jau šī gada pavasarī. Uh, Es eh, sagaidu arī, ka atkal tiks eh, pausti argumenti par to, ka tas viss maksās ļoti daudz. Es gribu aktualizēt eh, datus. Šeit ir runa par 2008. gada datiem, un es arī saprotu šos argumentus, ka bez aktualizētas ekonomiskas analīzes vai ietekmes izvērtējuma mēs nevarēsim atrast šos pretargumentus. Protams, ka tas kaut ko maksās, bet ieguvumi arī līdzekļu ziņā arī ir konkrēti. Tieši tāpēc es vēlētos tam veltīt daudz enerģijas tieši šogad. Es jūs arī informēšu par orientācijas debatēm padomē. Esmu gatava atgriezties pie šī jautājuma gada otrajā pusē. Mēs zinām, ka pastāv arī pastiprinātās sadarbības iespēja, bet man tā īsti nav iespēja. Mm, tas viss ir pārāk nopietni, lai to darītu tikai dažas dalībvalstis. Neatbildēju arī uz Jureka kunga jautājumiem. Tieši demokrātija. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka Man nekas nav pret tiešā demokrātiju un referendumiem, bet vienmēr ir eh, jāpaskatās, kādi ir eh, sagatavotie nosacījumi. Tāpat arī mums vajadzētu mācīties no Brexita. Ļoti vienkārši ir izskalot cilvēkiem smadzenes un uh, ietekmēt tos ar uh, nepatiesām ziņām. Tieši tāpēc mums vajadzētu ņemt vērā visus apstākļus un arī to, cik smagas sekas var būt referendumiem. Bet, protams, ka dalību valstu ziņā ir pieņemt lēmumus un pieņemt atbildīgus lēmumus. Tas pats arī attiecas uz eh, ģimenes jautājumiem. Tieši dalību valstis ir par to atbildīgas. Nevaru jums eh, sniegt šeit nekādu oficiālu nostāju. Ģenerālsekretāra nozīmēšana. Paldies par šo jautājumu. Nebija to gaidījusi. Sofijai Intveldē vienmēr ir labi jautājumi. Man ir jāsaka, ka nāsmu saņēmusi jautājumus no pilsoņiem. Viņi bieži vien man prasa par nabadzību, diskrimināciju, par um, briesmīgām krimināla lietām, bet uh, par šo jautājumu man neviens uh, neko neprasīja. Komisār kolēģi apstiprināja šo lēmumu, tas arī ir viss neko nevar jums vairāk pateikt. Bet jūs redzat, ka es eh, tomēr mēģināju atbildēt uz šo jautājumu. Vai es eh, kaut ko izlaidu? Datu aizsardzība Eiropas Savienības institūcijās. Mēs komisijā ļoti intensīvi strādājam pie šī jautājuma atbloķēšanas. Mēs rādzām, cik būtiski ir ir eh, panākt, lai tas viss sāktu darboties kopā ar datu aizsardzības regulu. Mums ir ļoti funkcionāli risinājumi attiecībā uz aģentūrām, un es ceru, ka mums izdosies to atploģēt, jo patiešām tas ir vajadzīgs. Kaut ko piemirsu?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 Es teicu, ka es ar šo jautājumu nodarbošos uh, šā gada laikā un diskusijas ar dalību valstīm par, uh, bet reālā situācija nav mainījusies kopš iepriekšējās reizes Es gribu aktualizēt makroekonomiskos uh, skaitļus, lai labāk varētu aprēķināt izmaksas un ieguvumus, un atgriezīšos pie šā jautājuma šā gada rudenī. Ceru, ka pastiprinātā sadarbība nebūs risinājums, bet nu tā ir alternatīva. Uh, Pagājušajā reizē uh, ministri teica, nē, tā ir principa lieta, mums visiem ir jābūt iesaistītiem. Uh, viens jau, no jautājumiem saistībā ar vienlīdzības attieksmes direktīvu ir tas, ka uh, kaut arī atbildīga ir viena ministrija dalībvalstīs, bet ir jāiesaistās arī citām ministrijām, jo tas ir horizontāls pasākums, un tas sarežģīja situāciju atsevišķās dalību valstīs. Cilvēku tiesniecības jautājumā man šādas informācijas nav. Varu jūs uh, vēlāk atbildēt uz šo jautājumu, kad man būs pieejama izsmuļošāka informācija. Paldies! Ko... Paldies, komisārs kundze, par šo maratonu, eh, kas mums eh, kopā šeit notika. Pateicos kolēģiem par uzdotiem jautājumiem. Tie varbūt nebija struktūrēts dialogs, bet mēs pie, pievērstāmies daudziem dažādiem elementiem jūsu, eh, kas ir jūsu kompetence. Un tiksimies atkal pēc dažiem mēnešiem, lai izvērtētu, kā lietas virzās uz priekšu. Komisārs kundz, paldies uh, deputātiem par uzdotiem jautājumiem un uh, vēlos turpināt šo sadarbību turpmāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Godātie kolēģi, pateicos uh, jums par šo visaptverošo dialogu un uh, tā kā pēdējais šīs sēdes jautājums ir pārcelts uz vēlāku laiku, tad mēs varam tagad noturēt koordinātoru sanāksmi. Colleagues, um, we're going to go straight to the coordinators meeting, but if, you, if you're not um, in the coordinators meeting, if you could leave. Kolēģi, jūs nepiedalāties koordinātāru sanāksmē, varat iet. Uh, ārā no šīs zāles, jo sanāksmē drīkst piedalīties tikai koordinātori.